So, liebe Kollegen, ich... Nu, ko, dārgie kolēģi, es vēlētos sākt šīs dienas sanāksmi, pēcpusdienas sanāksmi, tātad. Un es gribētu jūs lūgt vai nu, tātad ievērot disciplīnu klusumu vai arī atstāt šo besmīlīgo zāli. Nu, tātad, kā jūs ziniet, šo pēcpusdienu uzklausīsim mūsu ekspertu paneļa dalībniekus. Un šis panelis eh, tika iztaujāts jau pirms vairākām nedēļām. Viņi bija mūsu vidū, un mēs viņus lūdzām reaģēt atbilstoši savai profesionālajai kompetencei uz eh, pirmo šī ziņojuma projektu, par kuru mēs eh, savā starpā spēļām jau arī šorīt. Un man ir liels prieks, vismaz trīs no, no sešiem paneļa ekspertiem, kas kopumā piedalījās šī paneļa darbā, sveikt mūsu vidū. Tad trīs no viņiem ir ieradušies. Atcīmēt savu paneļu dalībniekam nelielas tehniskas problēmas tulkojumu, kuras acīm redzot ir arī arī atrasināts. Nu, tātad, kā es zinu, ekspertu komitejā ir seši dalībnieki. Trīs no tiem ir spējuši ierasties šodien mūsu vidū. Visi nevarēja, bet ne katrā ziņā visi seši pārējie trīs arī to starp uh, atsūtījuši rakstiskos pārskatus par savām pārdomām. Tas viss ir apkopots vienā dokumentā. Politikas departaments to ir laipni sakopējis un izplatījis mums. Viena ziņojuma gan nav no Luīša Kampuša kuņa kungas, no kunga puses, tātad no Lisabonas universitātes. Viņš gan ir atvedis to visu līdz uz zibatmiņas. Un to visu varēs izdrukāt un, un arī ceniekot savā rīcībā, jūs vēlaties. Tāpat arī mūsu vidū šodien tātad ir trīs kungi, kā es sacīju. Pirmkārt, uh, senjors Luīša Kampuša kuņa, kurš ir uh, jaunās Lisabonas universitātes profesors. Tāpat Lorenzo De Angelis, kurš ir profesors no Venēcijas universitātes un vispēcot Sonijas Kapurs, kurš, kurš redefine mm, institūta, tātad pētnieciskā institūta eh, izpildu direktors, viņš arī bijis mūsu vidū. Nu, ko tad sākšu? Sāk, pirmajam dosim vārdu Kampuši Kuņa kungam. Mēģiniet iekļauties desmit minūtēs. Nu, tur minūte šobrīd tur jau nav tik jaka, bet, nu, maksimāli lakoniski lūdzu, jo mēs vēlamies dot pietiekam daudz laika eh, deputātiem arī diskusijām, lai viņi var izteikties par to, kas, kas jums ir bijis padomā. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Prieks būt jūsu vidū. Paldies, ka uzaicinājāt mani. Esmu šeit bijis nereiz vien Ekofīna komitejā, Monetāra lieta komitejā, tāpat, tāpat arī Finanšu lieta komitejā. Tā kā Briselē esmu nebūtu ne pirmo reizi. Bet, nu, jā, nu, parlamentā gan vēl neesmu bijis līdz šim, tā kā tiešām liels prieks pie jums arī šeit paviesoties. Man šķiet, ka šī pirmā reize, kad Briselē ir saulains laiks, kopš esmu šeit bijis, tā kā, nu, dobots prieks. Nu, man komentāri ir apkopot un, un izdrukāt un, teiksim, izplatīt pēc vairākām, varbūt, minūtēm, jo vēl neesmu saņēmuši. Un, um, jāsaka, ziņu, referents sagatavotais ziņojums eh, atspoguļo adekvātus jautājumus un norāda arī vairākas eh, adekvātus risinājumus. Tas ir nedaudz provokatīvs, bet jā, labas domas par, par šo lielo recesiju, kurā, kur pārdzīvo Eiropa. Tur norādīta veida, kā mēs nākotnē varētu izvairīties no līdzīgas krīzes. Bet, nu, jāsaka arī daži tādi, nu, kritiski komentāri ar pienesumu no manas puses, respektīvi. Manuprāt, ziņojums varētu būt tāds koncentrētāks. Tas varētu sākties ar šīs recesijas analīzi. Un tad noteikti kādas bija šīs recesijas saknes. Un pēc tam koncentrētos uz politikas pasākumiem, ar kuriem varētu atrisināt šos te cēloņus un novērst sekas. Nu, ir svarīgi, lai šīs politikas rekomendācijas saistītos ar konkrētiem, konkrētiem mērķiem. Nu, pagaidām neizstāsta, ka tas tā īsti būtu tādas ļoti plašas politikas rekomendācijas, kas eh, vienlaikus skar, manuprāt, arī vairākus mērķus. Nav tas labākais risinājums. Un jāsaka arī, ka vairākas politikas jomas, kas eh, nu, saistās ar cēloņiem, ir sajauktas ar blakus efektiem, tādām blaknēm, ko radījusi šī recesija. Nu, piemēram, pirm, pirm, sacīsim, vīdes problēmas un ienākums tādēļ šīs divas lietas. Nu, tie būtu, šie jautājumi būtu jās, jāskatās nu, atsevišķās politikas jomās, un, un, un, un eh, nevajadzētu gluži akurāt šīs lietas piesaistīt eh, krīzes, ja lielās recesijas eh, cēloņiem, jo tur ir citas politikas jomas. Tā kā, nu, nevajadzētu jaukt mēķus ar politikas jomām, tas, manuprāt, nav tas tiešām labākais risinājums. Dokumentā darojumā pieeja ir tāda diezgan centralizēta jāsaka, un līdz ar to um, tur nav īpašas vietas dalībvalstu politikas analīzē. Un tāpat arī skaidrs, ka patreizējā institūciju ekvilibrium ietvaros, sacīsim, kā institūcijas darbojas sastarpā, protams, tas nav ideāls, vēsturiski izsakoties, protams, tas šīs tie iestāžu pilnvaras ir, nu, saprotams, viņas loģiskas, bet tās nav ilgspējīgas. Šis te funkcijas sadalījums nav īsti dzīvotspējīgs, un tas nesekmē integrāciju Eiropas līmenī. Jo sevišķi fiskālā politika, fiskālā politika pat labāk paliek dalībās līmenī, un tā man arī nešķiet tā labākā doma. Interesanti, ka ziņojumā viss eh, vaina par krīzi un lielās recesijas sākumu tiek eh, liktu uz tirgus dalībniekiem, jo sevišķi uz bankām, protams, uz finanšu institūcijām, kā arī uz Eiropas Savienības uh, dalību valstu valdībām. Nu, man nostāja gan nedaudz citāda. Tomēr ļoti bieži, jo sevišķi pašā pēdējā laikā, šām lielāku vainu vajadzētu uzņemties dalību valstu valdībām. Nevis Eiropas Savienības valdībai. Tāpat arī um, ceļamā runa par politikas jomu harmonizāciju. Nu, dažās jomās es tam varētu piekrist, acīsim, nodokļu politikas uh, līmenī, es domāju, nodokļu politika tiešām būtu jāharmonizē sevišķi tādās jomās kā kapitāla, aplikšana nodokļiem. Nu, šeit gan nerunāju par minimālo algu, jo ņemot vērā atšķirības produktivitātei, Portugālē un Spānijā, pirms nozīmētu šis projekts tāds, nu, piemēram, paaugstināšana, lai algas varētu, būt, varētu tikt harmonizēts. Tā kā, ja runa par politikas jomu harmonizāciju, tad tam ir jāpiet ar lielu uzmanību šādai teicē. Vēl ziņāmā ir daudz runa par um, valsts atbalstu, valsts intervences pasākumiem. Protams, ja tirgu, kas sajā greizi, tad šādiem pasākumiem var būt savu vietu, un finanšu tirgos jau sevišķi un finanšu tirgiem ir nepieciešams strikts regulējums, bet vienlaiks ir eh, jāsaka, ka dažādi regulējumi veidi un dažādas pieejas eh, finanšu tirgu, tirgu regulatīvajām sistēmām. Ja mēs ņemsim, par, piemēram, ASV vai Lielbritāniju un salīdzināsim, kāda ir kontinentālās Eiropas sistēma, tad ir dažas ļoti būtiskas atšķirības. Un, un šai sakarā jānorāda, ka kontinentālās Eiropas regulatīvā sistēma ir pierādījusi, kā daudz uh, adekvātāka nekā anglosakšu finanšu kontrolas sistēma. Ja, protams, pašai valstī jāpierāda nepieciešamība veikt intervences pasākums. Valstī jāveic eh, ekonomisko iegūmu analīze, un eh, valsts nedrīkst eh, nu, tur tā automātiski paredzēt kāds risinās pro problēmu novēršanai. Nu, tad vēl viens komentārs no manas puses par tādu lietu, ka ienākumu sadali. Nav šaubu, mēs visi noteikti labi zinām, ka tas, šī ir ļoti akūta un aktuāla sociālā problēma. Un pēdējo desmitgažu laikā, pēdējo 15 gadu laikā, sacīsim jau sevišķi, ienākumu sadala Eiropā ir nu, uzlabojusies, paplašinājusies, sacīsim. Es nedomāju, ka mm, ienākumu pārdalsības, neadekvātas sādēlas acīsim ir vainojami, ir pie vainas eh, iekškrīzes izraisīšanas. Jā, nu šim jautājumam vienvarētu veltīt atsevišķu dokumentu, atsevišķu ziņojumu, dažādas politikas jomas apskatīt, jo tā tiešām ir ilgtermiņa problēma. Ienākumu sadalījuma simetrija lielā mērā, mūsuprāt, ir saistīta ar to, ka arī attīstības valsts, attīstīsim Ķīnu un Indiju, kļūst par, par pilnvērtīgiem pasaules ekonomikas dalībniekiem. No vēsturiskā viedokļa raugoties un ekonomiskā viedokļa raugoties, nu, tad līdz ar to attīstīto iedzīvotāju skaits pasaulē ir, nu, sacīsim, divkāršojies. Un ASV un Eiropā arī tiek likts, eh, tad uzsvers to, ka algām atalgojumi nevajadzētu paaugstināties, bet tajāpat laikā mm, kapitāla pēļņa turpina pieaugt dažos reģionos un līdz ar to tas uh, rosina to, ka ienākumi tiek pārdalīti uz atbilstoši produkcijas faktoriem, bet, nu, jā, Ķīnā savā ziņā notiek pretējais, proti algas iet uz augšu un kapitāla pēļņa savukārt tā kā nedaudz mazinās. Un līdz ar to Eiropas līmenī izstrādāja politika par šo jautājumu, es domāju, šai politikai to kā, kā būtu jābūt, proti attiecībās to, kā ienākumi tiek, uh, nu, pārstruktūrēti, pārdalīti. Domājot par šo politiku, jāapturprātā tas, ka Eiropā notikusi attīstība ir pilnīgi pretēji tam, kas noticis eh, pēdējā laikā Ķīnā un Indijā. Bet nu, atgriežoties pie lielās recesijas, pie krīzes, jāsaka, pēdējos divos, eh, trīs gados ir piedzīvot lielu kapitāla zaudējumu un ievērojami paaugstinājies bezdarbs. Tas eh, Līdz ar to ietekme uz ienākumu sadali ir divpusēji sacīsim. No vienas puses kapitāla turētāji ir lielākie zaudētāji, kapitāla zaudētāji zaudējumi bija lieli. Un arī bezdarbnieki, protams, tie, kas bija zaudētāji, bet savukārt tie, kas eh, pieminējās saglabāt savas darba vietas, nu viņiem tagad klājas labāk nekā pirms diviem gadiem. Ienākuma pārdala, protams, ir ilgtermiņa fenomens, un līdz ar to arī tai ir nepieciešama ilgtermiņa politika. Un pēc manām domām mūsu problēma sākuma ir augstais parāda līmenis. Jeb nu, no otras puses augoties, ja vēlaties, tad ietaupījumu likmes uh, samazināšanās daudzās valstīs pēdējo gadu laikā. Un līdz ar to šī pārmērīgā parāda uzkrāšanās valsts bankās, korporācijās un, un arī, un arī um, patērētājiem. Tas viss izraisa sistēmiskus riskus, kurus eh, nevar īsti uztvert un, un, un eh, prognozēt izaugsmas gados. Un šī te subprime tirgus problēma ASV, eh, viņi faktiski sekmē šo problēmu, bet eh, nevar teikt, ka tas bija eh, cēlonis. Un tagad par tātad procentu likmēm. Procentu likmes daudzās valstīs arī krietni paaugstinājušās. Un šajā dokumentā ir runa par, gan par parādu, gan par šīm šo procentu likmēm, un, un jāsaka gan, ka tas ir skatīts nedaudz tā haotiski, un tam būtu jābūt politikas rekomendāciju avangardā. Portugāla, Spānija, Lielbritānija, Vācija, 95, 97. Jūs redzat Franciju un Vāciju pēdējo 13 gadu laikā. Ir saglabājuši aptuveni to pašu procentu liekumu 15 līdz 16 procentu tātad. Un mm, tātad šī likme bijusi stabila un augsta. Portugālē no 95. gada bija tātad 13% bija un, un 7. gadā 6%. Spānijā 7,5, 95. 5. gadā un 10% 7. gadā. Un Lielbritānijā savukārt 10% bija eh, pirms tam un tagad 2%. Tad 7. gadā bija 2% vairs tikai šī procenta likme. Tā kā mēs redzam, ka valsts, kurām ir eh, lielākas problēmas ar recesiju tieši tās valstis, kurās procentu likmes eh, kritās ļoti strauji. Savukārt Vācija, kas ir viena no tām valstīm, kas relatīvi labi tiek galā krīze, eh, šī eh, procentu likme ir pietiekama augsta un arī stabila. Un tas arī paskaidro, kāpēc Spānijā un Portugālē tā saudā konkurences spējas problēma tagad, jo zemes un krītošas procentu likmes šajās valstīs. Um, un ja vēl nav tādas striktas fiskālās politikas, tad rodas tekošā konta deficīts. Un līdz ar to tirgus labnieki reaģēja uz to kā uz konkrētas spējas zaudēšanu. Pēdējos divos gados procentu likmes, tātad 8. un 9. gadā, paaugstinoties pacientu likmēm abās valstīs, šo valstu nu, konkrētspēja pamazām atjaunojusies. Un inflācijas rādītāji arī gan Portugālē, gan Spānijā. Un, nu, tagad ir, ir viennozīmīgi zem Eirozonas vidējā rādītāja. Un vēl viens būtisks jautājums, kur, kurš būtu jāatspoguļo šajā dokumentā, ir lukāts. Fiskālo datu caurskatāmība. Ir svarīgi izvērtēt valsts sektoru uzkrājumus. Valsts eh, sektora izdevumus jo nav nekāda jēga no stabilitātes un drošības eh, izaugsmes pakta, ja statistiska, statistikas birojas eh, nespēja nodrošināt fiskālo datu savskatāmību un precizitāti. Un ļoti bieži šie fiskālie, fiskālās eh, atskaits no dalību valstīm ir tāds uzfrešināts un, un statistiskiem birojiem viņas nevajadzētu pieņemt. Un nu, tā kā valsts parāda definīcija būtu jāprecizē, vairāk fiskālo ienākumu avoti būtu jāsvītro no fiskālajiem atskaitēm, jo sevišķi stabilitātes programmas tās izvērtētās nevajadzētu atspoguļot. Jo fiskālo datu caurskatāmība tiešām ir uh, ārkārtīgi būtiska, lai šis izaugsmes un, un stabilitātes pakts darbotos. Paldies profesoram no Lisabonas. Tagad došu vārdu Venī, tātad Venēcijas universitātes profesoram Lenso Diangelim. Member of... Paldies, eh, parlamenta deputāti. Tagad es runāšu itāliski. Ringrācija. Signore e signori. E... Dāmas un kungi. Vanšu Berēs. Mūsu eh, šodienas skatāmajā pērvanšu Berēs ziņojumā, kuru mēs apspriežam. Es vēlos atzīt šajā sakarā, ka ziņams ir ļoti plaša, un e, tajā ir ļoti daudz punkti, kas ir atbalstāmi, daži ir apspriežami, diskutabli par četriem punktiem man ir iebildes, un e, tā ir korporatāks institūcija Eiropas Savienība, es domāju, ka šodien E es domāju, ka ir ļoti smagas fiskālās lodzes šodien, un tāpat arī pēc eiro ieviešanas eh, finanšu institūcijas ir maksājušas eh, savu devumu Eiropas eh, unifikācijai. Un es nevaru piekrist atsevišķiem punktiem, kas attiec uz finanšu transakcijām, un es domāju, ka šis jautājums pagaidām ir ļoti novājināts, un šeit nedrīkstāt piemērot jaunas um, fiskālas uh, nastas. Tālāk Goldman Sachs vai citi, manuprāt, ne jau šeit organizācijas vai bankas īsteno nepareizu politiku. Drīzāk tie ir banķieri, kuri ir jāceļ un eh, kuriem ir jāpiemēro sankcijas. Un visbeidzot atsevišķu struktūru, kā Josko Jasberga apvienošana eh, un mega organismu izveidošana. Šīm organizācijām ir pašiem savas funkcijas, un es drīzāk domātu par viņu autonomiju ierobežošanu. Tāpat ir arī citi punkti, kas jau tika apspriesti. Borgēcio kungs, piemēram, šorīt e, par to jau, jau runāja. Un e, es pateicos, ka viņš ir ņēmis vērā atsevišķus manus ieteikumus. Un tagad es ātri gribētu pārskatīt šīs dažādās piezīmes, kuras es sagribētu sagribēt divos glopos. Pirmkārt, pārvaldības pasākumi un otrkārt, eh, valdības pasākumi. Ir eh, tomēr vairāki punkti, kas eh, jāizceļ īpaši samazināt administrācijas maksas. Tas nozīmētu to, ka e, pilsoņiem būtu vairāk naudas viņu maciņos. Naudas, kuru varētu tikt izmantota patēriņam, tad, kad mēs runājam par mājasemniecībām, vai, vai varētu veicināt investīcijas uzņēmumos. Un es gribētu pieminēt arī nepieciešamību samazināt parādu un budžeta deficītu, jo šeit tas nav gluži viens un tas pats. Tāpat arī cīņu pret izvairīšanos no aplikš, eh, nodokļu nomaksas. Tāpat arī mums jādomā par specifiskākiem pasākumiem, un es pilnīgi šeit piekrītu, ir nepieciešams stiprināt banku kapitalizāciju. Un Eh, palielināt viņu kontrolas iespējas. Un tālāk ir jārunā par dažādu svīru samazināšanu finanšu jomā. Kas tālāk par finansējumu? Itālijas bankas, centrālās bankas prezidents eh, gadskārtējā sanāksmē atgādināja, ka ir nepieciešams eh, vairāk nodrošināt kontroli pār likviditātes risku. Tas ir ļoti svarīgi. No otras puses, manuprāt, mums vajadzētu regulēt eh, augsti spekulatīvu banku vērtspapīru emisijas. Mēģinot noteikt kapacitātes parametru vērtspapīru emisijai katrai bankai pēc kritērijiem, piemēram, saistīt to ar viņu e, īpašumu vai paškapitālu, pamatkapitālu. Tāpat arī to pie, pieminēja jau Borgēdzio kungs, ir vajadzētu izvairīties no interešu konflikta. Tie, kuri emitē un tie, kuri novērtē vērtspapīrus, tie, kuri starpnieki starp emitentiem un tirgiem un it īpaši tie, kuri. Eh, dod padomus investoriem, tiem ir jābūt eh, atsevišķām personām. Viena un tā pati persona nevar īstenot vairāk nekā vienu no šīm darbībām. Un tī, tāpat arī par kredītreitīgu aģentūrām runājot. Atvainojiet, ka es iesaistos sterilā polemikā, bet, piemēram, trīskārtīgais A, kas tika piešķirts atsevišķām, eh, atsevišķām eh, kompānijām, kas dažas dienas vēlāk bankrotēja, šīs eh, kredītreitīgā aģentūras ir ļoti slikti strādājušas. Un, noteikt šādu reitingu to izstrādājumiem produktiem, tas attiecas uz eh, publisku interesi, to, tas ir jāiztino, jāiztino publiskā institūcijā, vai to darītu Eiropas centrālā banka, vai kāda centrāla banku sistēma. Un šeit Beres kundzei es varu piekrist. Uh, E, sistēma, kas atrodas ap ECB e vai, vai citām Eiropas centrālām bankām, un tā būtu e, vēl viena piezīme, kuru es gribētu, ar kuru es gribētu atbalstīt jūs. Tāpat arī ir mums jādomā par tās, to, ko mēs saucam par neatkarīgām eh, struktūrām, kas strādā apdrošināšanas tirgu, banku produktu tirgu. Šeit darbam ir jābūt ne tikai stingram un efektīvam, bet it īpaši jānorāda, ka darbība šeit nedrīkst tikt piesārņotas, ieviešot dažādas politiski virzītas eh, prasības. Mums ir šeit jābūt ar personālu, kas ir augstī profesionāli kvalificēts un nevis iecelts pēc kādu lobiju prasības. Mums ir mūsu sadarbības kopums Eh, politika pagaidām nepietiek, ka mums ir jādomā par kopīgu finanšu un ekonomisku politiku. Tas nozīmē, ka mums ir jādomā par tādu Eiropas Savienību, kas nenodarbojas tikai ar atsevišķu dalību valstu politiku koordināciju, bet kura būtu ar savu politiku, tā izskaitā fiskālo politiku. Tas pilnībā nenozīmē to, ka eh, tiktu eh, tikai iekasēti nodokļi. Nē, šeit ir runa par to, ka tiktu standartizēta fiskālā disciplīna, piemēram, e, likmēm, lai mēs izvairītos no šī nepatīkamās parādības, kad ir konkurence e, e, nodokļu ziņā vai, vai kā, dzīšanās pēc kapitāla. Vēl viens punkts, runājot par pārvaldības politiku. Šeit es gribētu pieminēt gram, grāmatvedības aspektus. Mēs esam vērojuši Eiropas Savienībā pāriet no 4.7. uzņēmē darbības direktīvu, mēs esam veidojuši uzņēmumus ar uh, viedo, jeb, eh, jeb veco padomi, un mēs esam neņēmuši vērā tā saucamo fairvalue. Tas varētu būt ļoti nozīmīgi. Un šeit es nerunāju par darbu kopumā, bet atšķirībām izvērtējumā, kas ir balstīts uz ar nodokli ap, apliekamās summas bāzi un Eh, maksājumiem, kuri izmainoties dividendžu apjomam, akt, akcionāri neatmaksā. Tie bija grozījumi 4. direktīvā, un es domāju, ka tie ir apsvērumi, kuri ir ļoti nopietni jāņem vērā. Tāpat arī runājot par pārvaldību, gribu sacīt, ka mums ir administratori un uzņēmuma pārvaldnieki, kuri darbojas pār, eh, perspektīvā ar pārāk īsu termiņu, un kuri arī saņem šā atlīdzību šādā perspektīvā īstermiņa. Manuprāt, vajadzētu pārskatīt iespēju, kas viņam tiek piedāvāt, lai uzņēmumu pārvaldība un administrat, administratoru un pārvaldnieku atalgojums varētu tikt balstīts uz kādu ilgāka termiņa perspektīvu un ir arī svarīgi ierobežot iespēju tiem, kuri kontrolē uzņēmumus, um, sabiedrības, uh, uh, dot viņam iespēju piedāvāt sevi kā pakalpojumu sniedzējiem, kā piemēram fiskālo vai konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem, vajadzētu izvairīties no šāda eventuāla konfliktu iespējas. Un man pēdējais punkts e, - strādājošo dalību uzņēmumu pārvaldē. Šo punktu es e, kā pēdējo pieminu savā dokumentā un e, tas ir iekļauts arī Beres kundzes projek ziņojuma projektā mēs nevaram uzņēmumu pārvaldībā iztikt, no, iztikt bez eh, cilvēku kapitāla pārvaldības. Ir jādara tā, kā tas notiek Vācijā jau, eh, kur ir arī pieņemts likums. Strādājošie var iegūt vietas augsta līmeņa administratīvajās struktūrās. Un šorīt es e, klaus, uzklausīju komiteju sanāksmes, e, dzirdēju izsakāmies ne tikai savas valsts pārstāvi, bet arī parlamentārieci no, e, un vēl vienu savas valsts pārstāvi no Ženevas, Ženevas kolēģi Koferati Un eh, kurš eh, pieminēja vairākas grupas, kas ir eh, bieži vien kļuvis par ķīlniekiem savā veidā, jo viņiem piedaloties uh, piedaloties labumu saņemšanā, bija automātiski jāpiedalās arī zaudējumu sadalē. Un nu, tad šeit mēs atcerēsimies, kāda situācija bija 70. gados, kad ārotbiedrības bija, ja tās būtu bijušas pārvaldījušas tā laika uzņēmums ar kādā veidā, tad tā, tās būtu risinājušas šķiru cīņu. Tāpēc mums ir jādomā par lēmumu pieņemšanas mehānismu uzņēmumu padomēs, jo šeit ir grūtības gan. Eh, jo šeit ir jānorāda, ka visbiežāk tieši strādājošos visvairāk skār. Paldies, došu vārdu trešajam runātājam, Sonijam Kapūram. Paldies par to, ka uzaicinājāt mani šeit. Es mēģināšu savos komentāros koncentrēties uz praktiskiem jautājumiem attiecībā uz ziņojumu un izteikšu arī pāris vispārīgus komentārus. Pirmkārt, ziņojumu lasīt bija ļoti interesanti, tajā bija virkni detalizēta ideja, jo īpaši laikos, kad šķiet, ka mums trūkst vīzijas, mūs, mēs saskaramies ar daudzpusīgu krīzi un šķiet, ka trūkst politisko iniciatīvu par to, kā šo krīzi risināt. Uh, atbildes lielākoties orientētas uz reakciju, nevis rīcību, tāpēc bija ļoti interesanti lasīt ziņojumu. Neraugoties uz to, ka šajā ziņojumā būtībā bija vairāk interesanti ideju apkopojums, iespējams, ka šis eh, dokuments arī ir dažādu grozījumu rezultāts, pēc tā izlasīšanas īsti nav skaidrs, ko tad darīt. Un, uh, manuprāt, uh, ziņojumu ievērojami uzlabotu jūsu idejas uh, par to, ko tad jūs vēlētos darīt pašreizējā ideja trūkuma sakarā. Ziņojumā bija vai nu pamatprincipi, vai vēstījumi, vai atgriezeniskās saites mehānismi, un, lai kas šo dokumentu arī lasītu, iespējas palika, jā, tās ir lietas, kas ir jādara, parlamentam eh, vai jebkurai citai institūcijai tiek lūgts kaut ko darīt, bet eh, ziņojumam ir jābūt politiskam, jo tieši politiskā līmenī lielā mērā pietrūkst vīzijas. Mana izpratne par krīzes komitejas mandātu var atšķirties no jūsējās, un tā ir tāda, uh, Proti, eh, krīzes komitejai ir tāds mandāts būt eh, holistiskai, nevis koncentrēties tikai uz atsevišķiem krīzes aspektiem. Un, manuprāt, būtu jauki, ja tā mēģinātu savā darbā integrēt visus šos aspektus. Taču būtu iespējams integrēt sociālos un ekonomiskos aspektus, un varbūt šai tendencē būtu jābūt izteiktākai. Otrs aspekts, par ko es domāju, krīzes komitejai ir pilnvaras analizēt situāciju gan īstermiņā, gan uh, ilgtermiņā. Jā, pašreizējo krīzi iz, izraisīja riskanto kredītu, jeb saprājuma problēma, un uh, tā ir gan ekonomiska, gan sociāla krīze, bet Eiropā problēmas ir bijušas uh, jau ilgi. Varētu teikt, jā, finanšu krīzes. Uh, izmaksas, fiskālās izmaksas ir bijušas milzīgas, bet lielāka problēma ir resursu nepareiza izvietošana, kas ir ne, nepareiza pārdala, kas ir notikusi pēdējās desmit gadus, jo finanšu sistēma nav funkcionējusi normāli un ekonomiskās eh, pārvaldes sistēma nav pilnvērtīgi pildījusi savas funkcijas. Un līdz ar to Eiropas Savienībā ir bezdarbs, struktūrāls problēmas un citas, un manuprāt, būtu ļoti noderīgi, ja šajā ziņojumā būtu runa nevien par īstermiņa aspektiem, proti, kas notiek tagad un ko ar to visu darīt, bet arī par ilgtermiņa struktūrālām problēmām. Es šo ziņojumu saprotu tā, ka tas būtu noderīgāks, ja tajā būtu augsta līmeņa politiski vēstījumi, kas ir vērsti uz visu Eiropas e, institūcijām, uz padomi, uz parlamentārām komitejām. Un e, tur arī vajadzētu būt daudzām politiskām idejām laikā, kad daudzi to starp arī vairums finanšu ministriju nezina, ko iesākt. Jūs esat ieguldījusi šeit laiku, ir bijušas vairākas uzklausīšanas Un laiks ir beidzot pateikt, eh, kas tad īsti notiek un ko darīt, jo pārējās iesaistītās puses vienkārši dzēš ugunsgrēku. Būtu jauki, ja vismaz jūs nākt klajā ar ilgtermiņa risinājumiem. Nākamais aspekts. Jums vajadzētu padomāt arī par tādu plaisu aizpildīšanas funkciju. Ir dažādas institūcijas, kurām ir uh, savas funkcijas un darbi, bet ir virkne aspektu, ar kuriem neviens cits nenodarbojas, un ņemot vērā to, ka nav vairs neviena cita, vajadzētu visai Eiropas institūcija, kaut vai tie būtu jūs paši, kas veidotu šos tiltus vai aizpildītu šīs plaisas. ASV ir krīzes komiteja, kas ir uh, rīkojas uzklausīšanas par detalizētiem ilgtermiņa aspektiem attiecībā uz krīzi un kas ir uh, analizējis gūtās mācības. Senāta apakškomiteja izmeklēšanai ir uzklausījis kredītreitingu aģentūras Golden Sachs lietā, un ir uzredušies fakti tā rezultātā, kas līdz šim nebija zināmi, vai ir bijuši līdzīgi pasākumi, piemēram, attiecībā uz Deutsche Bank. Mēs par to neko nezinām. Un eh, kas tad īsti ir noticis ar glābšanas paketēm, ar eh, struktūrālajām problēmām? Mēs pat netuvinamies eh, sabiedriskās debatas līmenim, kā tas notiek ASV. Ik viens zina, ka ziņojumā ir atsauksme uz Golden Sachs, bet es nedomāju, ka Deutsche Bank situācija īpaši atšķiras no Golden Sachs. Manuprāt, būtu svarīgi, lai mēs to atcerētos. Ir virkne svarīgu makro aspektu. Mēs esam iesprūduši ekonomiskā modelī, kur pastāv zināma mobilitāte, kapitāla mobilitāte un citas, bet mums nav fiskālas saskaņošanas. Darba tirgus joprojām ir fragmentēts un tas ir tāds nestabils līdzsvars. Mēs varētu atgriezties pie individuālām dalību valstīm, vai arī nākt klajā ar kaut ko, ko patiešām varētu saukt par Eiropas Savienību, bet tā vietā mēs esam iesprūduši pa vidu, un tā ir ļoti nestabila situācija. Tāpēc ir ļoti vajadzīga diskusija par lielāku fiskālu koordināciju. Mums ir vajadzīga vai nu lielāka Eiropas Savienības līdzdalība, vai arī vispār nekāda līdzdalība, uh, jo šī lieta atstāšana pusratā mūs atkal novedīs pie problēmām. Viss monetārās savienības veidošanas princips bija tāds, ka pastāvētu ievērojama konverģence. Tas nav noticis, jo daļēji kultūras atšķirība dēļ, daļēji struktūrāla atšķirība dēļ, ekonomiska atšķirība dēļ bija virkne dažādu cēloņu. Bet, manuprāt, reālā situācija ir tāda, ka mums ir jāatzīst, jā, Eiropas Savienībā būs virkne atšķirīgu ekonomiku, Eirozonā tā būs, un problēma ir jārisina, ir jādomā, ko darīt ar to visu, neveidojot nestabilu situāciju. Es uzskatu, ka ir jāpalielina politiskā telpa. Mums šeit ir eh, dažādu krīžu apkopojums, vidas problēmas, bezdarba problēmas, fiskālas problēmas, fiskālas un reglamentēšanas eh, problēma jomas. Uh, un mums nav politikas instrumenta komplekta ne dalību valstu līmenī, ne Eiropas līmenī, lai mēs varētu risināt visu šo problēmu jautājumu kopumu. Arī tad, ja mēs atskatāmies uz uh, agrākiem laikiem, kad bija viens instruments uh, vienas politiskas problēmas risināšanai, es uzskatu, ka tas nav īsti efektīvi. Bet mums ir jāparaugās arī uz to, ka šobrīd ir pārāk daudz problēmu un pārāk maz politisku instrumentu. Uh, Mums ir daudz jāmācās no attīstības valstīm. Eiropā līdz šim ir bijusi komfortabla situācija, kur mēs esam atteikušies no daudziem politiskiem instrumentiem, kas mums bija agrāk. Bet papildus tam bija arī kredītu rezerves, bija dažādas normas, kas bija monetārās pārvaldes papildu instrumenti, un Indijā, Ķīnā, dažādās citās valstīs joprojām šos instrumentus izmanto. Un, uh, šajās jaunatīstības valstīs bija jārisina daudz nopietnāka fiskālā krīze, valsts parādu problēmas, bezdarbs daudz ilgāk nekā mums. Un, eh, manuprāt, ir virkne mācību, tostarp arī kā risināt pārmērīgu valsts parādu, kā to pārstruktūrēt, kā izmantot monetārās politikas instrumentus. Uh, un kā paraudzīties uz nacionālā līmeņa kredītrezervju problēmām, mēs varētu veidot politisko instrumentu komplektu, kas palīdzētu mums elastīgi risināt nevien jau esošās problēmas, bet arī vērsties pret negaidītām problēmām, un tāda būtu mana galvenā ideja. Runājot par eh, to, kā turpināt darbu, manuprāt, būtu svarīgi padomāt par īstermiņa pasākumiem. Viens no galvenajiem ir eh, izvairīties no atkārtotas recesijas, mēs nevēlamies, lai eirozona izjuktu, tas ir steidzami. Mēs gribam minimizēt eh, sociālos zaudējumus, eh, labklājības, bezdarba jomā, mēs gribam atjaunot kredītu plūsmas, un es tagad nākšu klajā ar tādu jaunu ideju. Mēs zinām, ka kredītu plūsmas ir apturētas, bankas gūst eh, pēļņu, bet tām ir jāizmaksā arī nauda par dividendēm un jāizmaksā kompensācijas. Varbūt, ka varētu notur, nu, rīkot eh, visai Eiropas moratoriju par bonusu maksājumiem. Varbūt varētu rekapitalizēt visu banku sistēmu atbilstoši Bāzeles nolīgumam, kas būtu 12-13%. Eh, Tas varētu būt spēkā vairākus gadus. Uh, un varētu nodrošināt to, ka valsts subsīdijas nonāk nevis eh, privātās kabatās, bet izaugsmas atjaunošanā, kas ir svarīgākais risināmais uzdevums Eirozonā, tostarp arī kredītu plūsmu atjaunošanā. Ir arī ievērojama vajadzība pārdomāt eh, ārējos nodokļus. Mums ir vajadzīgi lielāki fiskālie ieņēmumi, un tiem ir jābūt eh, nebūt ne uz izaugsmas rēķina. Un eh, šie risinājumi ir jākombinē ar pārdomātu pasākumu virkni, kas ir vērsti pret izvairīšanos no nodokļiem, un daži no tiem ir jāīsteno dalībvalsts līmenī, daži visā Eiropas līmenī. Ir arī vidēji termiņu pasākumi, es tūlīt pabeigšu sakāmo sakrunātājs. Uh, bet ir vajadzīgi vidē termiņa pasākumi, lai nodrošinātu to, ka reglamentēšanas reformas atbilst uh, finanšu sistēmas un reālās ekonomikas interesēm. Viens no debatē pietrūkstošiem elementiem ir tāds, ka ik viens uh, jaunais tiesību akts drīzāk pauž reakciju, bet neviens nejautā, kādu finanšu sistēmu mēs gribētu, kādu finanšu sistēmu atbilstu mums vajadzīgajai izaugsmai un ilgtspējīgajai ekonomikai, ko mēs tā gribam. Uh, un uh, ko tas īsti dos pašreizējai diskusijai par reglamentēšanu. Bija interesants idejas ar uh, IKP saistītas uh, obligācijas un citas idejas. Mēs šeit redzam krīzes situāciju. Vienīgā lieta, ko mēs varam pateikt, droši jā, būs arī turpmākas krīzes visos aspektos. Labāk būsim nākamreiz labāk sagatavojušies nekā tagad. Paldies! Pateicu, saka priekšsādātājs, tagad es aicinu nāk kolēģus eh, komentēt eh, runātāju teikto. Varbūt per, pervanš es sākšu ar tevi, jo tu esi referente. Mums ir informācija tev. Panelī ir notikusi diskusija. Šķiet, ka Deanģelis kungs bija šeit arī klātesošs, un šorīt eh, notika diskusija taču klātesošie eksperti pavisam noteikti ir nākuši klajā ar jaunām idejām un varbūt sāksim diskusiju. Paldies! Parlamenta darbā, deputāta darbā ir lietas, kas ir grūtas, nepateicīgas, un tad ir citas, un, un dažkārt eh, liekas, kā var tik tiešām lietas uz priekšu virzīt, un, un debats par šo ziņojumu ir viena no tām. Paldies, kas sniedzāt savu devumu. Turklāt es izmantoju ļoti primitīvu metodi. Es, es šeit pierakstīju zinām skaitu jūs priekšlikumu un tos punktus, uz kuriem es gribētu rieģēt. Nevis varbūt kā, kā eksperti ar savu pieredzi, bet ir tādu politisku devumu. Runājot par to, ka mēs norādām būtiskākās lietas e, krīzes e, gadījumā iemeslu e, un, un it īpaši tad, kad es gatavoju, nemaz nevēlos kļūt provokatīvu šeit, tad es kā pirmo krīzes iemeslu norādīju nevienlīdzību starp, pā, nevienlīdzību uh, ienākuma sadalē. Nē, nē, es negribu ar to teikt, ka tā būtu, tas būtu krīzes iemesls, ne krīze vienkārši padziļinās šo, šo parādību, tieši tāpat kā 30. gadu eh, krīze krietni vien to vēl sasināja, bet eh, krīzes eh, pašā, pašos sākumos, un to jau norādīja arī uh, E, klātesošie diskusijas dalībnieki. 30. E, gadu krīzes laikā jautājums par pievienotās vērtības un ienākumu sadalīšanas nevienlīdzību bija viens no elementiem. Labi, tajā laikā tas bija saistīts ar kapitālu e, mobilitāti vai un darba spēkā vājāku mobilitāti, bet manā izpratnē mums vajadzētu identificēt visus šos elementus tos elementus, kas krīzi izraisa, un nodalīt tos no eh, blakus eh, efektiem krīzē. Tālāk. Eh, Kampos kungs, es, es nevisai labu sapratu, vai institucionālā sadarbība šeit bija laba vai nepārāk laba. Es domāju, ka ir zinām dinamika, varbūt es esmu ļoti stūrgalvīgi, bet es turpinu domāt, ka. Uh, Eh, tas, ko mēs saucam par eh, institucionālo trīsstūru Eiropas institūciju izpratnē, ir samērā labi izveidots, un tad, kad es redzu debats, kuras notiek eh, darba grupā, kuru vada Hermans Van Rompējs, ir viens nu, punkts tomēr, kurš man viež bažas, un tā ir doma, ka vai nu mums vajadzētu uh, palikt pie pašreizējās Eirozonas pārvaldības, vienkārši pastiprināt stabilitātes paktu, vai arī vajadzētu uzdot valstu un valdību vadītājiem pašiem eh, pārvaldīt, eh, virzīt Eirozonu. Nē, 154 punktā minētais eh, priekšlikums ir saistīts ar institucionālu evolūciju un attīstību, un, manuprāt, tas ir ļoti būtisks, jo tādā veidā mēs varētu pārgriezt augot, augoni uh, E, pretrunai, kurā mēs esam kopš eiro e, ieviešanas, e, ka kur ir nepieciešamība ņemt pašreizējās etapā vērā budžeta politiku un iesai, piesaistīt komisiju. Un šeit atgriežoties pie, atkal pie mūsu trim ekspertiem. Es domāju, ka no e ekonomikas monetārās savienības viedokļa mums ir E, trīs stratēģijas. Vai nu skatīt, ka stabilitātes pakts ir disciplīnas noteikums, kas ir nepieciešams Eiropas Savienībai, un vienkārši nebija labi kritēriji, vai, vai nebija pareizi kritēriji, vai tie tika iztenot, un e, ka šī disciplīnas stratēģija dos iespēju kādu dienu šai lielai ekonomiskai telpai būt konkurētspējīgai, spēcīgai starptautiskā līmenī un tā tālāk. Nē, tam es neticu, bet tas ir iespējams scenārijs. Otrs e, iespējamais scenārijs uzskatīt, ka e, integrētai monetārai zonai ir jābūt ar integrētu budžetu, integrētu e, nodokļu sistēmu, un pēc amerikāņu modeļa mums ir jābūt budžetam, kas ir 20% IKP. Tas varētu notikt, bet, bet tas nav vidējā termiņā un varbūt eh, neizsvītrosim šo veidu, bet būsim realistiski. Tas nenotiks rīt uz brokastīm. Es eh, tomēr nedomāju, ka tas varētu notikt tik drīzā laikā. Un tā, starp abiem diviem šiem ceļiem mums tomēr ir jāņem vērā tas, ko mēs apzināmies šobrīd, ka atkāpes no konkrētas spējas ir milzīgas. Tās ir pasliktinājušās kopš pārējais uz eiro, ka stabilitātes paks nedodies pie tās atrisināt. Mums tas viss ir jāņem vērā. Uh, Un tā doma, kā arī, re, arī ziņojumā tas ir norādīts, doma, ka katrs izslauk savu durvi priekšu un uzkopja savu māju, tomēr e, nepie, vie, nepiešķir pievienot to pievienoto vērtību Eirozonai, kas mums ir nepieciešamība. Dekampos, kungs, jūs sacījāt, ka ziņojums ir ļoti lielā mērā virzīt uz Eiropas vērtijā, vērtībām. Es e, domāju, ka varbūt kāda daļa šeit ir, kas e, kas piekrīt dalībvalstīm, bet tieši, eh, tieši tā ir eh, ziņojuma būtība atšķirībā no komisijas ziņojumiem, eh, kas ir ļoti virzīti uz to, ko var pieņemt dalībvalstis un, un starpvaldības sarunām, tad tomēr mums parlamentā šeit ir tā iespēja veidot Eiropas vīziju, Eiropas dimensiju, neatkarīgi no tā, ko domā un ko dara katra valdība. Es eh, nevaru pateikt eh, vairs kādu eh, formulu. Es domāju, ka sāksim ar to, ka katrs paveic savu darbu. Par nodokļu harmonizāciju ar gandarījumu redz, ka jūs atbalstāt priekšlikumu. Tālāk par atalgojumu jautājumu divi punkti, ko vēlos teikt. Vispirms es nepiedāvāju harmonizēt minimālo algu, pirmkārt tāpēc, ka ir kļūda tulkojumā. Uh, Eh, Orģinālā versija ir franču versija, un franču versijā nav runas par eh, algu atalkojumu. Eh, angļu tekstā veidžis minimālās algas, bet par minimālo ienākumu. Tas ir pirmkārt angļu tekstā income. Un tālāk es nerunāju par harmonizāciju, bet par to, ka katrā valstī tiek noteikta minimālā alga uh, Eh, atkarībā no vietējās situācijas, vietējiem apstākļiem, no algām, un tādējādi katrai valstī tiek veidoti eh, koridori un iespējas, kā to noteikt. Tālāk par eh, ietaupījumiem var piekrist. Mēs runājam par euh, liela daudz par amerikāņu jautājumi, jo lielā mērā šeit tas ir saistīts ar krīzes izlaisīšanu. Savukārt Eiropas Savienībā dažkārt ir bijis tendence e, būt ļoti pašapmierinātiem attiecībā uz mājasemniecību parādu pieaugumu, un e, arī šorīt uz to jau bija atsauc. Taiskaitā ar ļoti lielām grūtībām atsevišķiem no mums, kur, piemēram, gribēja nosodīt tā saucamo revolving kredītu, kas ir Elles mašīna mājasaimniecību parādu pieaugumam, un pēc tam banku sektors eh, mums skaidroja, ka tas ir viss, vis, eh, ka tā ir finansiāla inovācija, ļoti radoša, un no tās nedrīkst atsacīties. Es domāju, ka runājot par eh, mājasaimniecību parādiem un ieslīgšanu parādos, šis jautājums ir jāskata ļoti rūpīgi. Un E, mājasēmniecība, uzkrājuma kultūra ir ļoti svarīgs jautājums. Tā, Deanģelis kungs, e, paldies par jūsu pieminētajiem punktiem par korporatīvo taksi. Jūs zināt, ka šeit ir punkti, par kuriem mēs nevaram nekādu vienoties, par, e, tāpat par, par finanšu transakciju aplikšanu nodokļiem. Tie ir mani priekšlikumi ir tādi, kuriem es dziļi ticu. Šeit mēs nevaram vienoties tālāk par Goldman Sachs jautājumu. Tas ir viss īsākais jautājums manā ziņojumā, un tas vai nu liek smaidīt, vai uzrunā, vai provocē. Priekšlikumam ir zināms pamatojums. Vakar e, Ilde Francas reģionālā e, padome nolēma boikotēt ikvienu banku, kurai būtu investīcijas tā saucamajās nodokļu paradīzēs. Šī pieeja, ka nav pietiekami nosodīt eh, nepilnības un atkāpes, bet uh, savās investīciju rīcībās ir jārīkojas eh, konsekventi tai stratēģijai, ko ir izveidojuši tie operatori, ko mēs izmantojam. Un es domāju, ka tā ir viena no mācībām šajā krīzē. Jūs teiksiet, labi, ko tad, kāpēc tad Goldman Sachs vajag boikotēt un nevis citus, tāpēc, ka Goldman Sachs pārstāv institūciju, kura ir viss. Mm, viss eh, Eh, spīdošākā šajā jomā, īstenojot šo, šīs darbības, jo tās eh, apgrozījums ir, ir, ir divkārt lielāks salīdzinājumā ar citiem. Un es domāju, ka mums ir zināma konsensus par krīzes izraisīšanas eh, faktoriem. Arī saistībā ar Soniju Kapūru uzdot minētajiem jautājumiem. Starp finanšu mehānismu nepieciešama pēc reāla ekonomikas. Mēs to nevaram to identificēt kā vienu no krīzes elementiem un tajā pašā laikā neuzdot sev jautājumu par institūciju lomu, kuras e, ir pilnībā iemiesojušas šo biznesa modelis. Tātad tas nav priekšlikums, kas ir balstīts un grābts no zila gaisa. Es norādu uz oficiālo lēmumu, kas ir pieņemts Ilde Francas reģionālajā padomē. Es to uzzināju no savām uzticības personām, ka vairāk tirgus dalībnieku šodien dod priekšroku citām investīciju struktūrām, nevis Goldman Sachs. Tātad, jā, tirgus dalībnieki e, sev šādu jautājumu uzdot, tad es domāju arī politiskiem, e, politiskajām personām un atbildīgām personām ir jāuzdod sev tieši tāds pats jautājums. Tālāk par globāla pārvaldība, vai mēs vēlamies tādu īsti veidot. Es nedomāju, ka viena vienīga struktūra e, varētu būt kompetenta visos jautājumos, e, varētu būt par pasaules pārvaldnieku vai, e, vai jumtu. Taču, ja es, es skatu grāmatvedības standārtus vai, vai Bāzēlas komiteju grāmatvedības standarti, tas ir pašregulējums ar šobrīd ar pašu kontroli, jo pēc tam, kad mēs esam, eh, tad, kad tika mm, nosodīts biznesa modelis, tika izveidota uzraudzības grupa, un kas ir. Eh, mēs ar šo jautājumu apspriedām, un es, pie, es piedāvāju, lai eh, jūs ko tiktu pievienots pie eh, SVF. Kur tad ir atsauci, lai ik viens izlien no savas salas, lai grāmatvedības standarti netiktu e, izgudroti tikai no auditoru puses, lai tiktu ņemt vērā, piemēram, e, finanšu stabilitāte. Tādējādi pieaugošajā pasaules sarežģītībā. Ir viens, ir, katrs ir ielīdz savā lā, savā geto, vienā ir pusē ir mikro, vienā ir makro, un tiek aizmirsts, kā grāmatvedības standarti, tas nav tikai e, kādu skaitļu nesējs, bet tas var veidot ekonomisku dinamiku. Un tad, kad jūs pēc tam kritizējat uh, fair value, tad uh, un tā svarīgumu, tad e, auditori noslēgtā traukā e, e, to ir norādījuši un piemin. Tāpēc es domāju, ka mums ir jāveido labāks līdzsvars. Tālāk par kredītreitīgu aģentūrām, manuprāt, ziņojumā ir vairāk priekšlikumu, pietiekami spēcīgi, vai tas attiektos uz uh, Eh, piemēram, jā, tad, kad iepriekšējā pilnvarojuma laikā bija debates par eh, kredītrētīgu aģentūrām, tad, kad mēs runājam par kotētu eh, sabiedrības vērtspapīru emisiju, tad bija jābūt, vai citas sabiedrības bija jābūt reitīgām dažādu raksturis. Um, pievienoju vēl trešo kritēriju šeit, kas ir parāds. Un, lai izvairītos no interešu konflikta, es uzdodu jautājumu, vai nevajadzētu pārvērst pretie virzienā biznesa modeli un nevis, lai emitenti uh, E, emitenti veidotu kredītreitingu. Es domāju, ka tās ir debats, kādu labu laiku jau šis priekšlikums ir uz, ir uz galda, bet nu tomēr mums par to ir jāpārdomā. Un es tagad gribu atsaukties arī uz mūsu citu kolēģu darbu. Es tikko atskaiti, tikko, tikko lasīju atskaiti. E, tikko lasīju atskaiti, e, kas ir sagatavota De Angelis kunga vadītajā uh, komitejā. Un šeit mēs redzam vienkārši satrieto, satriecošus faktus, kas atklājas, kas skaidri norāda, ka bez. Bet, ka ne jau tikai kredītreitīga aģentūras ir vienīgās ir šīs krīzes melnā avs, tomēr uz tām ir jālūkojas kritiskāk. Tālāk par tā saucamajiem key messages, eh, prioritārie vēstījumi. Es saprotu, kas no šī visa ir izceļams un rakstām streknā drokā. Mm, tās ir sarunas, ka, eh, kas, eh, kas, ir, kas ir mūsu vidū, un pēc tam mēs vienkārši pārliecināmies, ka šie prioritārie vēstījumi tiek nodoti tālāk. Es domāju, ka Kampus kungam jau es atbildēju runājot par trim iespējamiem scenārijiem kur mēs nonākam pie domas, ka vai nu būs vairāk vai mazāk, bet status quo nav iespējams. Un visbeidzot par to, ka ir nepieciešams regulējums, kas domā par ekonomikas vajadzībām. Es domāju, ka tas ir iekļauts ļoti spēcīgajos veistījumos, kur es ceru, ka paliks šajā ziņojumā un ir iekļauts punktā ar numuru. Es tagad vairāk nevaru pateikt kādu, es neatceros no galvas, bet es, jau, bet es ceru, ka šo daļu jūs eh, pārlasīs, pārlasīsiet. Paldies! Jā, Konsālē kundze kungs. Jā, Konsālī kundze, jā, paldies. Paldies, kungi, šeit um, pie prezidēgādu par jūsu informatīvu un stimulējošo prezentāciju, par jūsu tiešām vērtīgo veikumu. Vai jūs man piekritīsiet, ka šī ir pamatā tomēr ekonomikas krīze? Te es vairāk domāju ekonomik, ekonomikas kā zinātnes krīze. Kāds eh, ekonomikas profesors Somijā atsaucās uz kādu pētījumu rezultātiem, un šis pētījums tika veikts eh, pirms pašas krīzes, un eh, šis pētījums uzrādīja, ka jo ilgāk studenti studē ekonomiku, jo, jo brutālāk un, un tā, tāda saltāk viņi kļūst dzīvē. Un tas ir tādēļ, ka šī izglītība, šī akadēmiskā akadēmiskā ekonomika ļoti tāda vienpusēja zinātne. Tā vairāk koncentrējas tiešām uz, uz skaitļiem un, un, un, un uz tātad uzvaras filozofijas acīsim. Vai jūs nedomājat, ka būtu jāmaina šie akadēmiskie aspekti, akadēmiskās paradigmas, sacīsim, vai nevajadzētu arī ekonomikas zinātnē vairāk mm, mācīt eh, vērtības, tātad tikumus, lai, lai cilvēki nu, arī saprastu izglītības eh, stadijā, eh, kas, kādas seks izraisīt viņiem mācītās schēmas un to piemērošanu. Nu, manuprāt, kolēģim Bargeizijam es vēl varētu dot vārdu, tad varbūt, ka kāds no jums, trim kungiem šeit priekšā, varētu reaģēt īsi uz izskanējušiem komentāriem. Bargeizija kungs vēl. Paldies, priekšstādētāji, izteikšos pavisam īsi. Stundē jau vēla. Arī no mans puses sirsnīgs paldies gan šiem kungiem, gan arī referents kundzēm. Manuprāt, viņi arī tā diezgan nu, eleganti reaģēja uz izskanējušiem komentāriem. Tagad, kas man sakāms? Uzklausot šo diskusiju, šīs trīs prezentācijas un arī referents sacīto, ienāca prātā, lūk, vairākas eh, šādas, manuprāt, nebūtu nemaz svarīgas domas. Varbūt, kad es tiešām neesmu spējis visam izsekot nu, tā ļoti rūpīgi līdzi. Varbūt eh, ne visus jautājumus esmu līdz galam iztvērs šajā diskusijā un uzklausot jūsu sacīto. Tādēļ es jau iepriekš atvainojos, bet eh, arī ņemot vērā manu tautiešu eh, Dianģelo kungu sacīto, un viņš kaut galā pārzina no savas situāciju vislabāk. Um, mēs arī rīt dzirdējām par to, ka tiek veidos tāds kā Ķīnas mūris, ar ko tiek nodalīts, nošķiets tas, eh, kas tad ko dara, un šie Ķīnas mūri tiek būvēti arī, arī ļoti bieži kompānijās cilvēki, kas laiž klajā finanšu produktus, dažādi konsultanti, starpnieki un tā tālāk. Mm, Lūk, tie ir tie, kas būvē šos ķīnas mūrus, un tas ir eh, potenciālo konfliktu cēlonis, sakņu saknidās acīt. Mums nepieciešams aizsargāt mūsu pilsoņus, patērētājus, Jāsaka, ziņojumā par to varbūt nav izsmeļoša informācija, tas izsmeļošs veistījums, un es ierosinātu, ka nākotnē, turpinot šīs diskusijas, mēs eh, varētu kopīgiem spēkiem iedziļināties tajā, kas tad par šo tēmu ir, ir uh, spriests, vēstīt, un kā mēs varam nodrošināt to, ka mēs realizējam šos svarīgos mērķus praksē. Jo pretējā gadījumā, kas tad notiek un kas turpina notikt, mēs redzam, ka šie finanšu burbuļi turpina augt, turpina pūsties, tā sacīt. Kādā brīdī jau tie var plīst, un tādēļ ir nepieciešams ziņojumā pievērst vairāk uh, uzmanības šīm tā sauktiem, šiem tā sauktiem ķīniešu, ķīnas mūriem un uh, no tiem izrietošiem interešu konfliktiem. Un nu, tiešām tas, kā es strādājušas uh, reitinga aģentūras un dažādas citas pārauga institūcijas, nav apmierinoši. Un tādēļ absolūti būtiski un um, nepieciešami mainīt šo viņu darba stilu, mainīt to, kā viņi tātad, ir strukturēti. Vajadzētu absolūti novērst to, ka nākotnē ieceļot cilvēkus, jo sevišķi neatkarīgās pārvaldības iestādēs, kad tur dominē politiski apsvērumi. Tas mūsu visu interesēs, jo sevišķi masturīgo sabiedrības uh, locekļu interesēs. Uh, šiem tā sauktiem neatkarīgiem ekspertiem nu tiešām ir jābūt akurāt neatkarīgiem, kā to šis vārds arī apzīmē. Nevienmēr tas, diemžēl, tā ir. Un tagad par darbinieku līdzdalību uzņēmumu pārvaldē, kas ir viens no šīs ziņām aspektiem. Sākumā mums jātiek skaidrībā, kādēļ tad ir tik grūti nodrošināt šo darbinieku līdzdalību uzņēmumu pārvaldē Eiropas līmenī. Kāpēc ir tik sarežģīti ieviest šādu reformu? Manuprāt, šī, šāda reforma tomēr ir nepieciešama, jo tur, kur tas ir noticis, mēs vērojam pozitīvus rezultātus. Praksē tiešām pierādījies, cik noderīgi var būt šāda te um, pārvaldības uh, metode, un, un sevišķi tāpēc, ka sabiedrībā tas ir būtiski. Paldies, nu ko, kungi, ko teiksiet? Trīs komentāri izskanēja. Varbūt sāksim tā pašā secībā, sāksim ar, ar mūsu cienījamo viesi no Lisabonas. 5 minūtes, dosiet man 5 minūtes prasrunātājs. Priekšsētājs pārprat, viņš padomāja, ka profesors lūdza 5 minūtes sagatavoties, bet tā vietā viņš dabūna 6 minūtes runāšanai. Nu labi, komentāri par komentāriem tātad no manas puses. Nu, skaidra lieta piekritīšu, ka mums ir jāmēģina risināt Eiropas uh, Savienības problēmas ar institucionālo sistēmu, institucionālo modeli. Uh, Es sacīju, ka, manuprāt, šī dinamika, kā sadarbojas institūcijas Eiropas Savienības starpā, Brīselē ar uh, dalību valstīm un savā starpā institūcijas, parlaments un nacionālā parlamenta un tā tālāk, nu, tas tiešām ir tāds tā kā ekvilibrijums, tāds līdzsvars, kas mainās. Un ilgtermiņā šis modelis nav ilgspējīgs. Varbūt vidējā termiņā jā, lai būtu, bet tieši tas, kā. Ka institūcijas rēģēja uz šīm problēmām, tas vēlreiz apliecināja to, ka šis modelis neilgspējīgs. Es jau nevēlējos tiespas kritizēt jūsu darbu vai kā. Vēlējos vien sacīt, ka ir dati, kas liecina par to, ka ir nepieciešams uh, precīzāk sadalīt uh, pilnvars un, uh, un funkcijas, jo sevišķi fiskālās politikas jomā. Iepazinos ar ziņojumu angļu versiju, varbūt tas nedaudz atšķirs no franču versijas. Uh, Bet šā kārtā minimālā ienākuma, ienākumam ir ietekme uz uh, dalību valsts um, nodarbinātības līmeni. Bet, nu, jāuzmanās te, protams, te ir jāiedzinās detaļās, jo, kā mēs zinām, detaļas ir vēlnišķīgi svarīgas. Nu, tā kā pēc jūsu skaidrojuma es varbūt vairs neesmu tik noropējies, bet tik un tā savā ziņā esmu. Jo šīs te rezerv, rezervas algas dalību valstīs atšķirās. Bet, nu, prieks dzirdēt, ka jūs piekritāt, ka uzkrājumi ir svarīgi. No politiskā veidā raugoties, ka tas nav tāds viennozīmīgs jautājums, bet, um, bet tas, ka šis jautājums nav viegls un nenozīmē, ka tas nav jārisina un ka to nevajadzētu rekomendēt. Tagad jautājums par ekonomikas izglītību, akadēmisko ekonomiku. Un jāsaka, gan es visu savu dzīvi esmu studējis ekonomiku, nedomāju, ka esmu tāds īpašs neģēlis, bet. Eh, jā, jūs esat citas paudzes pārstāvs, saka runātāji. Ja, nu, esmu dzirdējuši jautājumu vairākas reizes, vai mūsu valsts ir televīzijā, kā jūs saprotiet, bija diskusijas par to, kas izraisīs krīzi. Un šajās diskusijās nereiz vien esmu uzsvērs dažādu autori priekšā, un es visiem ir dučiem ēpastu par šo jautājumu. Vairums no šiem ēpastiem ir pozitīvs, apcīt. Tad es esmu uzsvērts, ka filozofija tiešām kā priekšmets skolās vairs te vairs netiek mācīta. Tā kad es iegūstu savu grādu ekonomikā, kad studēju universitātē, man veselu gadu bija jāstudē filozofija. Nu, tagad vairs ekonomikas studentiem vairumā gadījumu tas netiek uzdots. Vidusskolās parasti tas ir izvēles priekšmets, vai katrā ziņā tas ir eh, krietni apcieps šī mācību programma, bet es domāju, ka filozofija ļoti svarīgs eh, zināšanu avots. Bet, nu, protams, uztvers tas labi dažādas. Es neteiktu, ka tas, ka jūs stojat ekonomiku, jūs automātiski būsiet tāds, tāds nežēlīgāks vai, vai skaudrāks pēc dabas. Uh, Es eh, mācījos makroekonomiku un mācu arī starptautisko ekonomiku, bet eh, esmu sastapis arī pārvaldības, finanšu un ekonomikas students ar šīm trim kategorijām. Nu, viņi nu, visi, viņi visi atšķirās, protams, izvēles posmā, protams, 18, 19 gadu vecumā viņam ir personības, atšķirīgas personības. Nu, un reizēm es esmu pēc tā, kā, ko viņi vaicā, ko, kā, kā viņi piekrīt, es jau redzu, no kuras puses vējš pūš tā sacīt. Nu, nezinu, tas nav tā, tā, tādēļ, ka, ka mēs viņiem, viņus mācam dažādi, vienkārši tie ir dažādi cilvēki. Es negribēju te nostāties kādu pusē, sacīt, ka tas tur viens labāks, cits sliktāks, un vienkārši viņi ir atšķirīgi, viņi ir dažādi. Bet nav. Es negribētu vainot ekonomiku, matemātiku. Nu, tādas matemātika ir sava valoda, līdzīgi kā portugāļu, spāņu vai franču, bet eh, vienīgā atšķirība ir tāda, ka matemātikas valoda varbūt nav tik, tik, tik eleganta, jo dzējoties matemātikā jau diez vai sarakstīs, bet eh, tāpat laikā tā ļoti precīza valoda, un matemātikā nevar pieļaut loģiskas kļūdas, izmantot nu, matemātikas valodu. Tā kā, ja matemātikas priekšmetu disciplīna adekvāti pielietot, tad tur nav nevainas. Matemātiskie modeļi mums krietni var palīdzēt dažādās problēmās. Protams, matemātiskā modeļa neaizstāja mūsu pašu domāšanas eh, um, spējas, un, un, un eh, paši modeļi jau paši ne, neko mūsu vietā neizdomās, bet tie mums palīdz daudz ko saprast. Nu, reizēm studenti tur pārlieku koncentrējas uz modeļiem, uzturēt modeļus par realitāti, bet, protams, modelis jau nav pats par sevi. Realitāte labākajā gadījumā tas, tas ir eh, labs, laba realitātes imitācija, bet ne vairāk. Un es nešaubos, ka neesmu vienīgais profesors, kurš to mācīja studentiem, bet nu, es piekrītu, ka reizēm varbūt tiešām studentiem vajadzētu nedaudz vairāk iepazīties ar filozofiju, ar tādām ētiskām vērtībām varbūt. Bet, nu, tikpat labi tas attiecas arī uz citiem priekšmetiem, uz inženiertehniskiem priekšmetiem, sacīsim. Paldies! Prima di tutto, una... Uh... Nu, paldies! Vienģēlis kungs atbildēs tev uz jautājumiem. Um, sākšu ar to, ko sacīja Konsārī kundze par šo akadēmisko ekonomiku. Es atvainojos, ja neprecīzi izrunāju jūsu uzvārdu. Es arī esmu profesors um, ekonomikas fakultātē, pasniedzu uzņēmumu tiesības, un es arī saviem kolēģiem saku, ka, ja ārsts um, kļūdās operācijas laikā, nu, viņam būs jāmaksā. Šā vai, šādi vai citādi jau ir iesaudzēt tiesā. Uh, Ja jurists eh, zaudē tiesas prāvā, nu tad vismaz katrā ziņā viņš zaudēs vismaz savu klientu, savu honorāru. Ja auditors, tātad, ja revidents eh, pieļauj kļūdu audita procesā, viņam arī var nākties maksāt daudz naudas, ja šī kompānija, ko viņš ir auditējis, eh, bankrotē. Bet vai es esmu kādreiz redzējuši, ka ekonomists tiek saukts pie tiesas, tad ja ekonomists kaut ko nepareizi ir izdomājis, izplēni, izplēni, izplānojis, kas tad? Viss cieņa ekonomistiem, un šeit atvainojos saviem draugiem ekonomistiem, bet nu, tagad ir tā, ka neatkarīgi tā, vai mēs kaut ko pareizi vai slikti esam sadomājuši, viņi vienmēr vien teikt, nu, ziniet, apstākļi te mainījās pēdējā, kaut ko tam mēs varam darīt. Mēs esam atbildīgi, un viss, tā kā, visu cieņu klāsošiem ekonomistiem, bet, nu, ir tā, ka tas ir. Ekonomisti pagaidām, pagaidām um, bauda tādu kā imunitāti savā ziņā. Tālāk referents kundzei, paldies jums par jūsu reakciju, jūs nepiekritāt vēl, ka maniem komentāriem, protams. Bet es jau faktiski nu, tikai 4 punktus no 217 punktiem jūs ziņojumu atļāvos kritizēt, tā kā neņemiet no ļaunā. Man klāt sakot, arī jūs nektās atbildes simtprocentīgi nepārliecināja mani par, par to, ka jums ir taisnība, bet, nu, par nodokļu politiku vienu konkrētu lietu, ja neiebilstēt. Es runāju par fiskālo harmonizāciju nevis attiecībā uz minimāliem ienākumiem, bet gan drīzāk uz uzņēmumu nodokli. Tad šeit būtu jāveic eh, harmonizācija, unifikācija, sacīstamot attiecībā uz uzņēmumu ienākumu nodokli un, un arī attiecībā uz kapitālu nodokli, jo Francijā, Luksemburgā, Bēļģijā, Itālijā un citur na, ir diezgan sīva konkurence arī šajā līmenī, tātad, lai piesaistītu investīcijas, piesaistītu kapitālu, uh, pastāv konkurence. Un ja reiz tā, nu tad eh, kā tad Eiropas Savienība kā projekts var izdoties, ja mēs visi savā starpā ķeram viens otram pie rīklas tās acīm. Tā kā vai nu ar tiesību aktiem, ar spēku tā sacīt, būtu jāpieņem Eiropā kādi instrumenti, kas nodrošinātu to, ka ienākumi tiek eh, harmoniski sadalīti Eiropā. Pretējā gadījumā pilsoņiem dzīve Eiropas dažādās vietās būs dažāda, atšķirīga, un līdz ar to arī, arī patiesa kapitāla kustība un, un, un darba spēka kustība arī netiks nodrošināta. Borgēcijo kungs par interešu konfliktu. Nu, domāju, ka es jau visu savu sakāmo pateicu šai sakarā, nekas nu, piebilstams par šo tēmu vairs nav. Es piekrītu, ka ja mēs tiešām vēlamies um, realizēt mans pieminēto principu, tad uh, Mums nāksies eh, saskarties ļoti spēcīgiem lobbyiem ar banķieriem eh, un citām finanšu institūcijām, kas būs visām četrām pret to, bet nu, tas vēl nenozīmē, ka mums nav jāmēģina to darīt. Nu, vajag mēģināt sēšo sēklu un tad raudzīties, vai tur kas izdīgs vai ne. Jo, ja mēs to nedarīsim, tad jau nu, nekas tur nenotiks. Tagad par darbinieku līdzdalību. Uzņēmumu pārbaudējām. Mums prezentāciju laikā nebija varbūt daudz laika, tāpēc mēģināju arī nedaudz apcert to, to, ko es sacīju, bet atvainojos, ja bija neskaidrs. Ņemsim Vāciju par piemēru. 45. gadā Vācija pilnīgi sagrauta, uzreiz pēc kā arī Itālijā tas pats bija. Neko tad izdara vācieši. Vācieši iemanās fantastiski ātri atgūties un kļūt par ekonomisku migrantu. Un tas, manuprāt, pamatā notika tādēļ, ka bija šis tās tāds midbeštim, kā vācieši to saka, proti, kapitāls saplūda savā ziņā darba spēku. Darbiniekam iespēja piedalīties uz viņiem pārvaldē. Un to nevar atstāt tikai, nu, kontrahentu pārziņā šādu lietu jo tiem parasti ir atšķirīgas intereses, jo, nu, gribot, negribot, ir nepieciešams dialogs starp abām pusēm, un te jāsaistās arī politiķiem un likumdevējiem. Tā kā, ja mēs eh, padarītu par obligātu, tātad kapitālam un darba spēkam, tā kā, nu, tuvināties, vai vismaz um, risināt dialogu, nu, šāds lēmums bija ļoti sekmīgs Vācijas skatījumā vismaz, ka Ferātī kungam vēlēs norādīt. Uh, Nedrīkst pieļaut, ka kapitāls un darbspēks ir konstanti uz nažiem tā sacīt. Viņam jārunā savā starpā, un tas pirmkārt varētu izdoties uzņēmuma pārbaudē. Tad, protams, abām pusēm ir savas intereses, un tad eh, um, arotbiedrībām ir iespēja tur streikot vai ko tur, nu, kapitāls vai kāds cits iespējas, bet ja abas puses ir pārstāvētas uzņēmuma pārvaldē, tad vismaz notiek dialogs, un tas ir pats būtiskākais. Nu, es jau nesaku, ka darbiniekiem jādod iespēju teikt savu sakāmo devu vai visur, bet katrā ziņā lielākā pilnvarām viņiem jābūt. Paldies. Paldies Vārts Kapurkungam. Nu, neesmu nu, gan studējis ekonomiku, bet nu reizēm esmu kalp, kalpojis kā ekonomikas pasniedzējs divainā kārtā. Nu, tad daži jums atnāk vairāk no manas puses. Ekonomikas priekšmets. Un atcerēsimies, ka līdz brīdim, kad students nonāks līdz maģistra vai, vai doktora grādam, nu, viņam būs nācies pārbaudīt katru ekonomikas uh, eh, tēzi, ko viņš būs 6-7 eh, gadu laikā iemācījies. Jo pretējā gadījumā ja jūs sāksiet ņemties ar visiem ekonomiskiem modeļiem bez šādas pārbaudas, tad jūs nekur tā nenonāksiet. Nu, savā ziņā tas ir šī svērtā sacīta uh, iedabā. Savā ziņā ekonomika varbūt reizēm nav saistīta realitāti un ekonomistam grūti no tā atteikties. Nevēlties būt uh, negodīgs, netaisnīgs pret ekonomistiem, es domāju, ka šāds pieņēmums cilvēkiem ir iesēdies svedzenēs un likt viņiem atcerēties filozofiju. Nu, interesanti doma, par ko gan ne? Jo pagātnē nu, ekonomisti studēja politisko ekonomiku, filozofiju un visu kaut ko citu, un viņiem tiešām bija daudz plašāks skats uz lietām. Bet otrs problēma ir tāda Dažādos ekonomikas modeļos ir iestādāt ļoti precīzi modelēšanas aspekti. Kīns sacīja, jums ir tieši Jūs tieši maldāties, tā viņš sacīja apmēram. Labāk ir būt apmēr, apmēram mm, taisnam, tais, tātad nevis, nevis galīgi garām tā sacīt. Bet labi, šīs komitejas gadījumā lielie makroekonomiskie modeļi, kas ir mūsu rīcībā, viņi nav pielāgoti finanšu sektoram. Lielākajos ekonomikas modeļos finanšu sektors netiek traktēts, netiek apskatīts. Un vairumā gadījumā šie modeļi atrodas tādā ekvilibrijumā. Ja šie modeļi būtu pareizi, tad krīzes nebūtu. Tā kā tas kaut ko liecina par viņiem šajā krīzes situācijā. Nu, šīs lietas vajadzētu paturēt prātā. Bija jaunās ekonomiskās domāšanas institūta atklāšana. Džordžs Soros un vairāk citi akadēmiķi bija tā, tā sponsori. Nu, varbūt tur kaut kas arī notiks, bet eh, īsā un vidējā termiņā šis te eh, ekonomisko modeļu uzstādījums, kas darbojas. Sāk par Goldman Sachs. Norvēģijas valdības stratēģijā piedalījos tās izstrādē. Un tur mēs skatījām vairākus nodokļu pārādīžu jautājumus, un tāpat arī šīs nelikumīgās finanšu plūsmas skatījām. Un jau tajā laikā vairākas pašvaldības bija pieņemušas pasākumus, lemjot, ka, nu, vismaz valsts pasūtījumu mēs aizliegsim darīt no firmām, kurām ir kaut kādas subsīdijas vai kas tur ar, ar, ar nodokļu paradīzēm. Un runājam par Golden Sachs. Es negribēju teikt, ka, ka viņam varbūt ļaunam sakni, bet vai nu mēs definējam kāds kritērijs un sakam, ka jebkura banka, kura ir, ir um, filiālis um, nodokļu paradīzēs vai par kuru ierosināta kāda lieta, vai kāda banka ir vainīga pie krīzes, vai ka tur regulators kaut ko sliktu teica, tā tālāk, lai kā tie nebūtu kritērijiem, jābūt. Nu, sprīdinājums, ko vēlējos izteikt, ir šāds šis Goldman Sachs mīts ir radies, tā kā, ja, krīze ir radījusi iespēju, ka Goldman Sachs ir, nu, jau nu, kaut kas pavisam savādāks, ja cita, cita operā tā sacīja, bet. Eh, ja ASV valdība nebūtu izpirkusi AIG un, un Goldman, tad arī Goldman būtu sabrucis, un šāda Goldman mīta nebūtu. Un savā ziņā tas tāds vēsturisks. Uh, incidents vēsturiski sagadīšanās. Ja vēsturē kaut kas notiek savādāk, būtu savādāk. Lehman Brothers būtu varējis izvērēt, no gan Štāns Terman varētu, varētu būt izdzīvojis varbūt un tā. Kad tas nav tikai mērā saistīts to, kas notika, ne to, ka bankas vēl starp atšķirās. Un Goldman Sachs tika pieņems konkrēts viens lēmums, tātad izvēlēties no saprēna tirgus, un tas vienīgais iemesls, kāpēc Goldman Sachs pārdzīvot krīzes labāk. Tā kā neaizjausmies pārāk ar šo Goldman mītu, jo tādēļ mēs varam nonākt pie nepareiziem politiskiem secinājumiem. Jo sevišķi vēlos norādīt to tādēļ, ka mēs eh, varam, var rasties iespējas, ka mūsu Eiropas bankas, eh, Barclays, UBS, Credit Suisse, RBS un visas Vācu Landesbanka un tā tālāk, vai Deutsche Bank, ka visas šīs bankas kaut kādā ziņā ir labākas vai, vai citādas vai mazāk eh, līdzvainīgas šajā krīzē. Tā nav. Un Eiropas diskusijā man vajag tas, ka Atšķirībā no Amerikas, kur notiek reāla diskusija par interešu komplektiem Goldman Sachs, um, citās um, vietās un lietās, un cilvēks saprot, cik stingri lobby lomiņiem uh, ir spēlējami, Eiropas viss notiek tā kā, tā kā aiz slēgtām durvīm, aizkulisēs, un nopietnas tādas publiskas debats par to, ka ir bankas, kuras nedrīkst, kurām nedrīkst noiet pa borbu, nav. Savukārt Eiropas bankas ir 214% uh, no attiecīgo valstu IKP slēdzamā ar Amerikas ekonomiku, viņas, protams, nav maziņas, bet, ja kāda no šīm bankām nogrims, tad, kā Īslandes gadījumā, mēs redzam, visa ekonomika sabruks. Par šo disku, tēmu ir jādiskutē, tādēļ, tādēļ um, arī nu, tā, šī diskusija nenotiek tāpēc, ka Vācija ir izdevies uh, ļoti labi atrisināt savas lietas, bet tā nav Goldman Sachs problēma vēlreiz. Par IOSCO standartiem, grāmatvedības standartiem. Tie ļoti svarīgi iekšējai stabilitātei un, un valsts ekonomikai, bet, nu jā, tos sastādījuši, pār, sastādījuši pārsvarā privāta firma, viena firma, kas tik nolinkta. Un tur pamatā strādā, strādāja auditori, grāmatvieši, un tās pašas firmas to finansēja. Tā kā te ir būtisks pārvaldības jautājums. Kurš dokuments, kuram, kurš no valsts viedokļa raugoties ir tik svarīgs, nu, ziniet, nu, tam jābūt tādai pārvaldības struktūrai, kas ir daudz uh, eh, solidārāk, pārskatāmāk, līdzīgi kā, kā um, sabiedriskā valodas fonda gadījumā, sacīsim, vai, vai Josko gadījumā, nu, tur, tur, tur jābūt ir caurskatāmībai. Tālāk ienākums sadēlē. Vārds vietā, ziņojumā par to ir runa, bet, nu, tur varētu varbūt vairāk izvērst šo lietu. Jo, piemēram, nu, mēs zinām, ka sabiedrībā divas, divi veidi cilvēki, nu, mēs un jūs, piemēram, mēs vairumu mūsu ienākumu gūstam no algām, vai ne? Nu, un tad ir tādi, kas uh, eh, eh, vairumu savu uh, tātad ienākumu iegūst no kādiem vērtspapīriem, no kādiem aktīviem. Nu, un tagad pieaugot ne, nevienlīdzībai ir noteicis tas, ka nu, tātad, kredīta pieejamība ir paaugstinājusi aktīvu cenu, kas nozīmē, ka ne, nevienlīdzības starp tiem, kuriem nav šie aktīvi un tiem, kam ir, ir šīs atšķirības ir ievērojami pieaugušas. Nu, jūs zināsiet, ka tie, kuriem ir vismazāk ienākumu, katriem 100 dolāriem, ko viņi nopelna, 99 dolārus viņš arī notērēs. Nu, kāds, kāds viņš sēž vesels kaudzes akciju, nu viņš eh, nu, iztērēs tikai 2 dolārus no 100 dolāriem, ko viņš nopelna. Jo nu, cik tad super uh, luksus jahts jūs varat nopirkt savā mužā gal galā? Nu, tas gal galā izraisa problēmu, ka nav pašmā pieprasījuma iekšējā tirgu, tā, tirgumā, nu, pieprasījuma. Ja jūs rītā pamodīsieties un, un pasauli būs citādi, kurā ienākumi būs sadalīti daudz līdztaisīgāk, nu, piemēram, kaut vai Eiropas saimnības ietvaros vien, jau tad vien būs uh, aug, daudz augstāks uh, pieprasījuma līmenis. Iekš, ietē, vietējā tirgu es atkal neizsaku, tas būtu jādara, bet nu, tā tas būtu, ja tas notiktu. Nu, var tev ieteikt, saka priekšstētājs, ko ne? Nu, jā, varbūt tas iesaka ar patiesībā, tā jau ir. Ar ko gan ne? Lēžam vaļā. Bet, nu, divas lietas vēl vēlējos uzsvērt. Ir bāžas par šo nevienlaicīgo sadalījumu sociāla viedokļa dēļ. Atsevišķi iecietās lāņi par to uztrauc, cita nē, protams. Bet otrs uh, aspekts ir tieši šī kopējā pieprasījuma kritums. Krīzes rezultātā ir uh, skaidri politiski iemesli uh, pamatojums tātad cīņā pret nelīdztiesību, jo, ja ir liela atšķirība, tad ir aktīva cena inflācija, un tas savukārt vēl vairāk pastiprina šo plaisu starp piedzīvotā grupām. Uh, un mēs zinām, ka augstas aktīvu cenu salas sabrūk un agrāk vēl no nu, pie tādas krīzes, kurā mēs esam tagad. Un šī saikne, šī likumsakarība netiek apspriesta iepriekš, un tāpēc mums tagad ir trīs iemesli, lai cīnītos par nevienlīdzību, nevis tikai divi, kā bija. Lūk. Un noslēgumā vēl nedaudz par savu pieredzi attiecībā uz šo interešu konfliktu un tās attiecībā ķīnas mūriem. Šo ķīnas mūru tiešām nestrādā, ja tie ir Tātad vienā institūcijā cilvēks stāž, strādā dažādos mm, stāvos, un tad, ja viņi, saku, ja viņi kontaktēsies savā starpā un varēs iegūt lielā, lielākus zinākumus, viņi to arī darīs. Pie Lehman Brothers firmā, tātad privāto, privātu īpašumu mm, departamentā. Un pirmā nodaļā, kad tur biju, es redzēju, kā trīs vai četri šie ķīnas mūri tiek nojaukti, sagrauti, un, un tas notiek tā, kad es sapratu, ka tas notiek katru dienu. Un es domāju, ka tas tā arī būs. Un tas savā ziņā saistās arī ar to, kas Eiropā un arī ASV aizvien biežāk tiek vērojams pēdējā laikā, proti, finanšu institūcija aizvien lielākais uh, izmērs apjoms uh, ir novēc pie tā, ka nelielai ieguldījumi depozīti no tādiem cilvēkiem, kā mēs bieži tiek izmantot tam, lai, lai, lai cīnītos spekulatīvos augsta riska investīcijās. Mēs iekotam naudu bankās, paļauties to, ka viņi būs atbildīgi un, un sagās mūsu investīcijas, un tā nemaz nav bijis. Lūk. Un tāpēc eh, tas, ka būtu potenciāli jānodod dažādas operācijas eh, bankās, nu, tā interesanta doma par to būtu jāpaskatās, jāpēta. ASV šīs diskusijas arī pagājušas krietni platāk slotāk nekā Eiropā, un tādēļ eh, šai sakarā būtu svarīgi paskatīties, kāda ir šī priekšlikuma ietekme uz banku pakalpojumu diversifikāciju. Un jums ir mazas bankas, teiksim, ASV kaut vai mazās reģionālās bankas. Ja problēma ir tāda, ka viņām ir augstāka riska faktori vietējā ekonomikā. Viņi ir atklāti šiem faktoriem. Un, ja mazā, sacīsim, pilsētnējā tiek slēgta uh, fabrika, nu, tad banka būs pagalam, jo visas investīcijas aizies no šīs bankas. Tāpat laikā lielās finanšu institūcijas, kuras ir investējušas tev vai visos pasaules tirgos, nu, arī tās nav tās labākās. Ir tās problemātiskas, jo tās nes, nes sev līdzi sistēmiskus riskus. Diversificējošies lietas. Mēs pamatā paļautos uz vidēja līmeņa institūcijām, kas ne, nebūtu atkarīgi tikai no vienas vai divām pilsētām, bet būtu daudzveidīgi. Bet, protams, visos pasaules tirgos jūs nevarat būt klāt. Jo tas nozīmē, ka jūs olas vairākos eh, groziņos tā sacīt. Un, un, un problēma iekš tā, ka tās parasti tiek samestas vienā groziņā, vienā maisā sacīsim. Interešu konflikts tālāk. Mans eh, draugs eh, kādā bankā saka, ka viņš savu māti padara par 10 miljoniem dolāru. Es nē, bet varbūt, ka man māte ir labāka. Bet, eh, ja mums būtu jānolgo kāds slepkava, nu, domāju, par 10 tūkstošiem, 100 tūkstošiem jau nu, mierīgi, ka nemetās nebūtu kādu, kas, kas būtu gatavs nolaist citu no kājas. Dažādi cilvēki par relatīvi nelielām naudām gatavi darīt davai, nezinu, ko. Ja šis potenciāls uz atalgojumu par kādu uzvedību, kas, nu, nav gluži nelegāli, kas nav, nav gluži nu, pretlikumīgi vai, vai amorāli, un var potenciāli dot jums 10 miljonu bonus, vai jūs sacīsim, ka jūs to nedarīsiet? Mums, nu, nu, nē, skats, ka ne, un, bet nu, šāda kultūra nav pieņemama. Ja jūs esat ļoti labs dentists, sacīsim, jūs varat strādāt 18 dienas, 8 eh, stundas dienā un pelnīt cik tur, bet nu vairāk kā 8 tūkstoši jūs nenopelnīsiet dienā. Uh, Es te banķeris vienas stundas laikā tur desmit tūkstošus vai, simt, vai, vai miljonus varat nopelnīt. Pielieciet vēl vai nulī klāt jau, jau desmit miljoni. Jums miljonu dolāri kā, tā, tā, peļņa par to pašu darbu. Un tā nav jūsu naudiņa, tā ir mana naudiņa. Un jūsu ienākumi ir divas sekundes augstāk, augstāk nekā pēc divām sekundēm. Vai tas ir pamatoti? Nu, tā jau ne. Finansos šī saikne starp ieguvumu spēļņu un piepola ir ļoti nosacīta. Nu, es domāju, nākotnē to vajadzētu novērst. <laughs> Vielen Dank, eh, Pīs. Paldies, eh, lūdzu uzlieciet savus austiņus, jo es turpināšu vāciski. Eh, tālāk es gribētu pateikties trim runātājiem par viņu prezentācijām, gan rakstiskajām, gan mutiskajām, gan arī atbildēm uz jautājumiem un komentāriem. Uh, Arī man ir pāris punkti, ar kuriem es labprāt gribētu ar jums padalīties, varbūt divi, trīs jautājumi jums. Attiecībā uz komentāriem. Tātad. Mm, man nav nekā pret modeļiem. Modeļi ir noderīgs instruments, bet kad aiziet tik tālu, ka e, modeļi principiāli kļūst par e, procedūras e, veidiem un sāk tos uztver kā pašsaprotams, uh, Un uh, kad uh, ar modeļu palīdzību automātiski tiek, tiek panāktas noteiktas lietas, uh, tas kļūst problemātiski. Ja es domāju par lielajām ekonomiskajām problēmām, tad, principā, to visu var formulēt relatīvi vienkārši un saprotami, bez gariem, komplicētiem matemātiskiem modeļiem kāds eh, bijušais students, piecas eh, studenti, kas eh, pabeiguši universitāti pirms pieciem gadiem, tos tāpat vairs neatcerās. Un Angelis kungs, jums, protams, ir taisnība, ka izmaksas ir svarīgas, bet gala beigās maksā patērētājs, maksājam mēs un jūs kā banka klienti. Uh, Un, eh, ja mēs runājam par finanšu darījumiem, tad eh, šis sums ir tik neliels, piemēram, 0,05 vai 0,03% par eh, transakciju. Tas nav galīgi, tas ir galīgi neuzkrītoši. Un bankas arī, teiksim, vienu akciju iepērk par 0,05%. Un, protams, ka tie ir sīkumi Bet, eh, ja mēs saskaitam visu šo sīkumus kopā, veidojas milzīgas summas. Es kā liberālis eh, personīgi, protams, esmu pret nodokļu paaugstināšanu, bet, eh, nu, šeit ir kaut kas jādara. Runājot par Sonīka Pūra teikto par ienākumu sadalīšanu vai pārdalīšanu. Te es varētu pieminēt piemēru no savas zemes, kur ir federālās zemes, kā jau jūs zināt, dažām federālajām zemēm ir deficīts, citām ir gājis labāk, un uh, bagātās uh, valstis uh, piešķir subsīdijas nabadzīgākajām, ir tā saucamā finanšu izlīdzināšana jeb redistribūcija. Redis Un man ir jāteic, ka tās zemes, kas e, gadu no gada tiek pabalstītas, viņas e, tā arī neizkļūst no savas situācijas, jo viņām nav nekāda stimula. Un e, arī valstīm, kas, kas izmaksā šo palīdzību, gala beigās rezultāti ir sliktāki, un to ne, nevar uh, uztvert kā pašsaprotamu ekonomikas modeli, ka Pūrkungs teica, ka ir vajadzīgs vairāk fiskālo ienākumu. Uh, ieņēmumu. Protams, tas uh, ir jauki, bet uh, balstoties uz mūsu valsts pieredzi, vairāk nekā 30 gadus, izņemot to gadu, kad plosījās krīze, mēs esam ieņēmuši aizvien vairāk fiskālo ieņēmumu, bet valsts nodokļu ieņēmumu kontekstā vienmēr bija neproporcionāli izdevumi. Uh, Un mēs vienmēr esam radoši jaunus ieņēmumu avotus, vīdes nodoklis, CO2 nodoklis, benzīna nodoklis. Un šobrīd mūsu izdevumi ir kāpuši vēl vairāk, un tas nav nekāds stimuls krāšanai, taupīšanai un uh, budžeta normalizēšanai. Tālāk pāris jautājumi. Vispirms es lūgtu jūs uh, katru Uh, minēt tādus trīs galvenos punktus, trīs galvenos vēstījumus saistībā ar krīzi. Mm, kādi tie būtu? Otrakārt, vai jūs uzskatāt, ka mēs, uh, mums, ved, mums vajadzētu strādāt, uh, mēs esam strādājuši pie Bāzela un pie pie G20 priekšlikumiem, bet eh, beigās nav izstrādāta nekāda konkrēta priekšlikuma, nekāds nolīgums, vai, vai, vai vajadzētu šādu nolīgumu, kurš būtu saistošs. Un visu beidzot, ja es runāju par kredītreitingu aģentūrām, tās vienmēr slēpjas aiz tā, ka tās sniedzot tikai atzinumus, kas nekādā mērā nav saistoši. Vai mums nevajadzētu spērt soli tālāk un norādīt, ka jūs, jums ir jāatbild par to, ko jūs sakāt? Un, jo, jo pamatojoties uz šo teikto, tiek pieņemti ļoti svarīgi lēmumi. Vai jums nebūtu iebildumu, ja es uh, paspēršu pāris soļus atpakaļ? Un tajā piemērā, kas tika pieminēts par ieņēmumu sadalīšanu, pārdalu un ilgtermiņa mērķiem, uh, protams, tas noteikti palielinātu patēriņu, tas atspoguļotos uh, šī gada un nākamā gada griezumā, bet uh, patēriņa pieaugums nozīmētu eh, ietaupījumu likmju, uh, eh, uzkrājumu likmju mazināšanos, un tas noteikti būtu ilgtermiņa fenomens. Tāpēc es uzskatu, ka mirklīga ieņēmuma pārdali noteikti palielinātu, uh, uzlabotu situāciju īstermiņā, bet tā nebūtu ilgtermiņa tendence, jo tā ietekmētu uzkrājumu pusi. Runājot par matemātikas modeļiem, jo mm, ziņojumā ir ļoti daudz par matemātikas modeļiem. Mm, es piekrīstu, ja tie būtu ekonomiski vai finanšu modeļi, bet matemātiskie modeļi, nu, tas pat šeit nav galvenais. Galvenais ir tas, ko mēs darām ar šiem modeļiem. Uh, Man ir bijusi darīšana ar vairākām institūcijām, ar centrālajām bankām, un uh, es esmu teicis, 2,3 tas ir dīvaini. Nu nevar būt, ka nākamajam gadam būs 2,3, bet man atbild, par to liecina modelis, tā ir teikts modelī, bet tā nav laba atbilde. Modelis ir uh, domāts, lai racionalizētu lietas, bet ja modelis sniedz domjas atbildes, tad modelis ir nepareizs. Modelis ir instruments, lai mums palīdzētu, bet tas nav aizvietotājs mūsu pašu domāšanai. Par vanšas kundze. Ja mēs atgriežamies pie 114 punkta, es to nolasīšu angliski, tas neuzbruk modelim, bet gan veidam, kā modelis tiek izmantots. Un tur ir teikts, eh, uzskatāms, eh, ka finanšu krīze liek apšaubīt šādu matemātisku modeļu izmantošanu. Šķiet, ka tas atbilst jūsu teiktajam. Runātājs saka, es varētu jums piekrist, bet problēma šeit ir tāda, ka finansēs. Cilvēkiem ir krāšņi modeļi un cilvēkus fascinē šie modeļi, un viņi domā, ka tā ir realitāte. Viņi saka, jā, nu, risks ir 7,2, bet tas nav risks, tie ir dati, ar ko tiek izteiktas ir risks, un tie ir aptuveni dati, un starp reālo risku un šiem datiem pastāv atšķirība. Es teiktu, ka nē, tas nav risks, tas ir riska aprēķins. Uh, un uh, mums ir uh, jāizskata situācija sīkāk. Transakciju nodokļa ideja ir uh, lieliska, tas neietekmēs ilgtermiņā darījums. Ja es pārvedu no vienas valsts miljonu dolāru un pēc tam pārskaitu tos atpakaļ pēc desmit gadiem, nu, principā te skaitļi būs tuvi nullei, bet ja es to darīšu katru stundu, tad tas maksās ļoti lielu naudu. Runa ir par uh, darījumu optimizēšanu neapdraudot ilgtermiņa kapitālu, tāpēc, manuprāt, tā ir lieliska ideja. Finanšu nozars pārstāvji Man apgalvo, ka šādu ideju gan būs ļoti grūti, ja ne, neiespējami ieviest. Visi saprot, ka tā devētais uh, finanšu darījumu nodoklis ir lieliska ideja, un uh, tas pavisam noteikti iemetīs eh, sprunguli labi sēļotajos finanšu mehānismu riteņos, un tā būtu laba ideja re, kredītreitingu aģentūru gadījumā situācija ievērojami uzlabotos. Vai mēs nevarētu to formulēt pāris teikumos? principā pēdējo reizi, jā, kredītreitinga aģentūras, tās izplata paziņojums, kas ir vienu rindiņu gari, teiksim, Portugālē tika piešķirta zemāk kredītreitinga ar vienu pašu rindiņu. Un, Nebija nekāda pamatojuma. Ja vajadzētu pilnībā pamatot šādu lēmumu. Iespējams, aģentūras daudz uzmanīgāk piešķirtu kredītvērtējumus. Šī ideja, manuprāt, būtu ļoti vērtīga. Vēl viens aspekts, eh, ja mēs eh, ieviestu noteikumus par to, ka kredītreitingu aģentūras nedrīkst mainīt reitingus, piemēram, biežāk kā reizi gadā. Tās būtu ļoti uzmanīgas, jo tās zinātu, ka tam būs jāstrādā ar šo vērtējumu vienu gadu, un tās eh, tik ļoti nesakotu finanšu tirgu modes tendencēm, tam būtu jāveic eh, reāls izvērtējums. Tāpēc ir virkne detalizētu sīku noteikumu, kas varētu uzlabot kredītreitinga aģentūra ticamību. Un pastāv arī milzīgi interešu konflikti starp šīm aģentūrām un bankās, kas vēršas pie aģentūrām, lai tās izvērtētu viņu pašu aktīvus, kurus tās pārdos nākamajā dienā. Šos procesus varētu būt sarežģīti apiet, bet iespējams jau ir zināmas idejas par to, kā to varētu paveikt. Tā tad, eh, runājot par ekonometriku, saka De Angelis kungs. Diemžēl es neesmu eksperts šajā jomā un nevaru jums sniegt atbildi, bet, manuprāt, Pērēšas kundzei ir taisnība, kad viņa apgalvo, ka modelis pats par sevi ir neitrāls. Ir jāparaugās, kā tas tiek izmantots un ir arī jāanalizē, kādas eh, sekas tas radīs. Jo pieredzē mēs esam redzējuši, ka bankās modeļi ir aizstājuši pieredzējuši baņķieru pieredzi, kas ir darbojušies nozarē 30 gadus un kuriem ir radies viedoklis un izjūta, kas eh, vairumā gadījumu ir pat labāka par modeļiem un e, šādus modeļus vairs neizmanto. Jā, saka De Angelis kungs, es jums piekrītu tajā ziņā, ka vērtējumi, kuru pamatā būtu pieredze, būtu viedāki nekā vērtējumi, kas rodas no modeļiem. Vairumā gadījumu šie vērtējumi ir ārkārtīgi nēlastīgi un modeļi ir konceptuāls konstrukcijas. Un ja tos nepielāgos faktiskajai situācijai, tie radīs neatbilstošu realitātes atspoguļojumu. Taču, kā jau es teicu, es neesmu eksperts, tāpēc es nedomāju, ka es varēšu detalizētāk komentēt eh, šo argumentu. Runājot par ienākumu pārdali, cik es zinu, tās ir eh, pamatā fiskālās politikas rezultāts un vai nu dalību valstīm izdosies vienoties par to, ka tās varētu nodot Eiropas Savienībai atbildību par dažiem fiskālās politikas stratēģiskajiem lēmumiem, piemēram, nodokļiem, korporatīvajiem nodokļiem vai eh, kapitāla ieņēmumu nodokļiem. Ja valstis eh, Viena iespēja ir, ka valstis to nedalī, nedarīs, un tad atbildība gulsies uz dalību valstu parlamentiem, un cerams, ka tie būs pietiekami gudri, lai paši veiktu atbilstošos pasākumus. Runājot par kredītreitingu aģentūrām, jūs norādījāt, ka tās eh, sniedz atzinumus, taču neuzņemas atbildību par tiem. Paraudzīsimies uz to detalizētāk. Šīs aģentūras veic ārkārtīgi svarīgu funkciju tirgiem. Paraugoties no uzkrājuma aizsardzības un investoru aizsardzības viedokļa, ir jāpadomā, kādam interesēm, kā interesēm kalpo kredītreitingu aģentūras un kurš tām maksā. Šīs aģentūras ir parasti uzņēmumi, komerc uzņēmumi, kas darbojas finanšu sektorā, un no kā tas saņem savus ienākumus. Tās maksā algas saviem darbiniekiem, tās maksā par modeļiem, kurus tās iegādājas no īpašām institūcijām, datorsistēmām un tam līdzīgiem spēlētājiem. Uh, bet no kurienes tās gūst savus ienākumus? No dažādiem avotiem, un reitingu aģentūras nav akciju biržas uzraugošas iestādes, kurām maksā par to, ka tās e, veic e, uzraudzību un finanšu tirgus uzrauga. Nē, reitingu aģentūrām maksā bankas. Un bieži vien notiek tā, ka reitingu aģentūras gūst ienākumus no cilvēkiem, kas paši ir nonākuši interešu konfliktā un kuriem ir personīgi interese kredītreitinga aģentūra lēmumā par šo cilvēku uzņēmumiem. Un padomāsim, piemēram, par banku, kas veido finanšu izstrādājumu, kuru vērtēs eh, kāda reitingu aģentūra. Te jau parādās interešu konflikts, ja šī banka maksā attiecīgajai kredītreitingu aģentūrai. Es ceru, ka nākotnē šī situācija mainīties, mainīsies, un Berešas kundzes ziņojumā es redzu, ka ir ierosinājumi šajā sakarā. Viena ideja ir tāda, ka reitingus piešķirs tikai institūcijas, kurām ir kāda loma valsts sektorā bet tad ir jāsaprot viena lieta, proti, kurš tad īsti būs lēmējs. Var lemt par finanšu produktiem, instrumentiem, kas ir vai nu privāti vai valsts instrumenti, bet uh, var būt arī dažādas sistēmas, kas tiek izvērtētas, un arī tās var būt valsts vai privātas. Uh, Bet, ja runa ir par centrālajām bankām, dažādās valstīs tās nevar sniegt vērtējumus produktiem, kuras eh, veido valstis. Varbūt, ka Eiropas centrālajai bankai vajadzētu iesaistīties, bet, eh, manuprāt, nevajadzētu būt problēmai, ka šīs bankas dotu zaļo gaismu izstrādājumiem, ko vai, vai spēlētājiem, kas ir parasti spēlētāji, normāli spēlētāji finanšu tirgos. Šī problēma ir sīkāk jāanalizē, bet vispārīgi runājot, es ierosinātu to, ka kredītreitingu aģentūras eh, vajadzētu vērtēt pašas. Labi, saka priekšsēdētājs, nē, saka, ka pūrkungs. Uh, Tātad, kādi ir trīs galvenie vēstījumi? Es izmantošu iespēju nākt klajā ar četriem. Manuprāt, pirmais ir, un te man ir jāatgriežas pie manis jau teiktā, proti pie tā, ka ir virkne politisku problēmu, ar kurām saskaras gan dalību valstis, gan visa Eiropas Savienība, un šo problēmu ir vairāk nekā politisko instrumentu tad, tad, manuprāt, ir milzīga vajadzība koncentrēties uz politikas instrumentu klāsta paplašināšanu, un mums ir vajadzīgs vesels politikas instrumentu komplekts, kas attiektos gan uz eh, nacionālo līmeni, gan uz Eiropas līmeni, paredzētu parādu restruktūrizēšanas mehānismu un tā tālāk. Otrakārt, krīzes diskusijas ir koncentrējušās galvenokārt uz finanšu regulējumu, bet finanses ir kā ūdens. Tās e, plūst turp, kur ir lielāks stāvums, proti e, ūdens plūst no kalniem, lejup uz upēm, uz jūrām. Tāpat arī finanšu sektors dzenas pakaļ peļņai, un peļņu tikai daļēji nosaka regulējumu, uh, Regulējums pamatā nosaka, ko jūs drīkstat vai nedrīkstat darīt, bet peļņu ietekmē arī fiskālais režīms, kas tiek aplikts ar nodokli, kas nē, vai nodokļi ir eh, mazāki par eh, akcijām vai tā tālāk. Un eh, ir virkni dažādu faktoru. Un tas ir otrais aspekts. Trešais aspekts ir tāds, kā monetārā politika kuras definīcijā es iekļautu arī kredītrezervju problēmas un citas, nevis tikai procentu likmes. Mums ir jādomā, un šai komitejai jādomā par to, ka mums ir vajadzīga sistēma, eh, kur mēs runātu par to, kā savstarpēji miedarbojas eh, šie trīs faktori. Pirmkārt, jau regulējums. Iedomājieties, ka mēs veidojam eh, ainavu, kurā ir jāplūst ūdenim, un kur tam ir jāplūst. Tad ir jābūt eh, reglamentēšanas fiskālajai un monetārajai politikai, kas eh, kopdarbotos inteliģentā kombinācijā. Un vēl mēs esam gatavi panākumiem, darbībai bez problēmām. Kad nav problēma, institūcijas darbojas labi, politika darbojas labi. Mēs neesam pietiekami sagatavoti krīzai Eiropas Savienībā un dalību valstīs. Tāpēc vajadzētu būt labākai plānošanai, koncentrē, liel, lielākai koncentrētībai. Tad, kad mēs lūdzam bankām atskaitīties par potenciālām kļūdām, par nestabilitāti, veidot eh, kapitāla buferu rezerves, mums vajadzētu veikt līdzīgus pasākumus Eiropas līmenī. Varbūt tos varētu vadīt komisija, varbūt kādas neatkarīgas struktūras un arī dalību valstu līmenī. Uh, Mums ir vajadzīga labāka krīzes situācija plānošana, un mums arī ir e, nopietnāk jāpadomā par to, kādus mērķus mēs vēlamies sasniegt. Debates vispār nav. Debate notiek par to, ko tad mēs darījām, kas nogāja greizi, un par to, ka ir jāglābj situācija. Bet mums vajadzētu raudzīties e, uz lietām kopumā. Es gribētu vēl parunāt par finanšu transakciju nodokli. Dažādiem runātiem bija dažādi viedokļi, un arī Bundestāga viedoklis pirms dažām dienām nāca klajā. Mums ir jāpadomā par šo nodokli nevis kā par vienu vienotu nodokli, bet kā par dažādām nodokļu likmēm, ko piemēro dažādiem tirgiem. Piemēram, atvasināto instrumentu tirgumu vajadzētu būt citam nodoklim nekā akciju tirgumu. Otrais aspekts informācija ir ļoti spēcīga nodokļa ietekme uz finanšu eh, darījumu nodokļiem. Gan Indijā, gan citās valstīs eh, tika lietot šī informācija, lai eh, apkarotu izvairīšanos no nodokļiem. Mēs visi piekrītam, ka tas ir jāapkaro. Tam vajadzētu būt vienam no pirmajiem pasākumiem, lai risinātu valsts parāda problēmu vai palielinātu fiskālos ieņēmumus, bet mums nav pietiekami daudz informācijas par darījumiem, tāpēc tas būtu noderīgs papildu instruments. Uh, Otrakārt ir jāpārliecinās par to, ka uh, pašreizējā situācijā, kad finanšu darījumi notiek kibertelpā un nevienam regulatoram nav ideju par to, kas atbild par ko un kas ar ko tirgojas, liela priekšrocība būtu iespēja izsekot finanšu darījumus uh, no sākuma līdz beigām, un tas palīdzētu mums uh, daudz labāk tikt galā ar reglamentēšanas pārmaiņām, kas notiek. Un te pašā laikā notiekošās regulējuma pārmaiņas gan atvesināto instrumentu gadījumā, gan citos padarītu daudz vieglāku finanšu eh, darījumu nodokļa uzlikšanu. Un eh, tas nebūs grūti, dažos tirgos tas jau ir viegli, bet ir citi tirgi, tie paši atvasināto instrumentu tirgi, kur arī tas varētu tikt izdarīts. Treškārt ir jārunā par sistēmiskajiem riskiem. Te ir jāraugās uz sistēmiskiem riskiem, ko rada bankas un citas finanšu institūcijas, bet eh, pārdomājiet par uzticamību. Mēs aizņemamies no bankām, MVO aizņemas no bankām, Arī lieli eh, pārnacionāli uzņēmumi aizņems no bankām, bet te ir liela saistība ar kapitāla tirgiem, un bankas un kapitāla tirgi ir divi pīlāri finanšu sistēmā. Un var rasties risks, ka eh, bankas tiek apliktas ar, lieliem, ar lielām nodevām, bet uh, finanšu tirgi tikmēr turpina gūt lielāku peļņu, tāpēc finanšu transakcijas nodoklis ir uh, papildu instruments. Uh, te vajadzētu pievērsties arī tirgus fondiem, hedge fondiem un nevis tikai finanšu iestādēm. Visi šos aspektus pietiekami neapspēlē pašreizējais regulējums. Un uh, Te mēs varam runāt par kapitāla prasībām, banku stabilizācijai, bet nav pretcikliskuma prasība, ko uzliek finanšu tirgiem, un mēs zinām, ka finanšu tirgu darbībā ir kļūdas, pārkāpumi tiek pārkarst, un ja būtu šie transakciju nodokļi, kā piemēram Ķīnā, kur mēs varam palielināt likmes, ja tirgus pārkarst, mūsu rīcībā būtu pretcikliskuma instruments finanšu tirgiem. Un visu beidzot. Viņi ja tādā veidā varētu gūt ievērojams ieņēmums. Un tas ir tikai viens no aspektiem. Bet runājot vēl par kredītreitingu aģentūrām, es domāju, ka ir ļoti daudz nepareizas informācijas izplatīts. Runājot par korporatīvajiem reitingiem, kredītreitingu aģentūras gadu gaitā ir paveikušas lielu un labu darbu, bet eh, jautājums ir par to, ka virkne regulējumu ir ietvēruši šos reitingus kapitāla prasībās, un tas nozīmē, ka, piemēram, pensiju fondi drīkst investēt tikai struktūrās, kurām ir noteikts kredītreitings. Ja reitings nokrītas, tad uh, pensiju fondi ir spiesti pārdot savus līdzekļus, un tā notika arī ar Grieķiju. Līdz ar to pastāv cenu kritums, un uzņēmumam vai valstī kļūst aizvien grūtāk savākt līdzekļus, līdz ar to kredītreitingi tiek pārmērīgi izmantot regulējumā. Un uh, regulējumam ir jākoncentrējas uz šīs saiknes likvidēšanu. Runājot par struktūrētajiem produktiem, arī tur ir virkne problēmu. Un eh, es domāju, ka ja mūsu rīcībā būs eh, transakcija informācija, mums tas pārāk nepalīdzēs. Ir uh, Lai izvērtētu kredīt saistību neizpildes riskus, ir vajadzīgi miljardiem lapušu dokumenti. Neviena banka, neviena kredītreitinga aģentūra, arī mēs ar jums nelasīsim šādus dokumentus. Tāpēc uh, problēma ir bieži vien pašos produktos un arī interešu konfliktā, par kuru mēs jau runājām gan ar komisiju, gan ar ASV kongresu. Manuprāt, tā vietā, lai maksātu par vienu reitingu, ja, ja, ja, ir, ja ir izdots reitings, ik viens var to brīvi izmantot, bet eh, tā vietā varbūt mums vajadzētu likt eh, maksāt par diviem reitingiem. Un viņi paši varētu izvēlēties eh, vienu aģentūru, kur viņus revērtē, otrs vērtētājs būtu valsts iestāde vai kāda nejauši izvēlēta aģentūra. Līdz ar to katram izstrādājumam būtu divi vērtētāji. Uh, un mazinātos interešu konflikta iespēja un būtu skaidrs zināms, kur no šiem reitingiem uh, investori un tirgi uztvertu nopietnāk. Otrakārt, uh, ja rastos interešu konflikts, mēs par to uzzinātu sešu mēnešu laikā. Ja būtu sistemātiskas tendences reitingos, uh, jo īpaši tajos, par kuriem maksājas pats reitinga saņēmējs tad varētu pārskatīt posmus un, un domāt par uh, risinājumu. Problēma ir arī kredītreitingu, kredītreitingu savstarpējā konkurence arī ievērojami ietekmētu situāciju. Ja mēs šādu risinājumu ieviestu valsts parādam, iespējams kredītreitingu aģentūrām te būtu ļoti interesanta loma Un viens no aspektiem būtu analizēt sociālos riskus, vides riskus. Taču, ja jūs vēlaties, lai valsts iestāde veidotu reitingu valsts parādam, labs kandidāts būtu starptautiskais valūtas fonds. Tā nedrīkst būt valdība, piemēram, 27 valdības vērtēt vienu otras parādus. Manuprāt, tā nebūtu laba doma. Uh, SVF būtu laba doma, arī Pasaules banka ir veidojusi tādus ēnu reitingus eh, valstīm, ko nevērtē kredītreitingu aģentūras, un te ir virkne risinājumu. Jāsaka, priekšsēdētājs, mēs eh, šeit nedomājām par uh, publisku reitingu aģentūru tādā ziņā, ka valdības tas ietekmētu. Like a foundation. Nu jā, tas būtu līdzīgi kā fonds, vai ne? Nu, tieši tā kā jūs sacījāt vienam no trījiem būtu jābūt, otram būtu jābūt šim fondam, vai ne? Vienam no trījiem, otrais fonds. Nu jā, kaut kā tā jau. That's right, yeah, that's right. The, the question, well, excuse me, the question, well... Nē, jautājums par to, vai G20 un Bāzēla, un vai tie varētu kļūt par sākstošiem instrumentiem, par sākstošiem fórumiem. Lūk, tā ir jautājuma būtība. Ko jūs par to domājat, Kapurkungs? pats bija G20 sanāksmē Berlīnē pirms vairākām nedēļām, un uh, problēma ir tāda, kā 20 uh, dzīvē tas nav svarīgi, un pēkšņi tas kļuva slavu, tas svarīgi, un tad notiek tāda ļoti nopietna konverģence starp G20 dalībniekiem. Un tad sākot ar šo un nākamo G20 sanāksmi būs aizvien lielākas atšķirības. Jo tagad tās vērojams, tā kā teorijā tā būtu interesanta doma, bet uh, Bet, nu, reālajā dzīvē es izteikti brīdinājumu par to, ka viena no problēmām G20 ir tāda, ka G20, kurā ietilpst arī attīstības valsts, attīstības ekonomikas, viņas neatbalsta zemienākuma valstis. Tas, kas atbilst Ķīnas un Indijas interesēm, neatbilst Āfrikas valstu interesēm. Tā kā, ja tas kļūtu par saistošu lietu, būtu problēmas. Bācās rekomendācijas, tas pats. Bāzes komiteja nav reprezentatīva, pat vēl jau mazākā G20, un tādēļ būtu problēmas ja mēs eh, šos instrumentus pārīt par saistošiem. Nu, galu galā kaut kur jābūt kompromisam. Viena spektra pusē ir eh, varbūt visādi mm, krūtē paziņojumi un tā tālāk, bet tie nav saistoši. Tikko kā tie sūs par, kļūs par saistošiem, tā tas, kas nāk ārā no bāzās un G20 tiks nonivelēts. Un jāpanāk kaut kāds kompromiss. Jā, lēmums ir sarežģīts un tāds viens atcerētams atbildes nav. De Angelo kungs. Ja lūdzu vārdu tādēļ, ka atbildot aizmirstu vienu lietu, proti, jūs uzdevāt vienu jautājumu, tad, kad eh, iepriekšā reiz uzdevāt vārdu, proti, par nodoklis finanšu transakcijām. Un, protams, tas pavairos eh, pastāvošo nodokļu slogu, nav nekādu šaubu par to, bet um, es personiski būtu pret to, ka uh, tiek izstrādāts šāds nodoklis finanšu transakcijām, ja tā, tā tas būtu augsts nodoklis katrā ziņā. Un, protams, ja šī nodokļa mērķis ir um, nodrošināt to, ka investoriem ir mazāk stimulu piedalīties šajā sektorā, kurš būtisks sektors, kurš gan ir tiešām mm, pelnījis to, ka tur ir vai nu privāts vai publisks banks, kas to atbalsta ja nepieciešams nodrošināt, ka banku aktivitātes atjaunās normāla līmenī. Tā kā tas ir atkarīgs no banku specifikas, bet arī no tā, kas, kāds tiek darīts, protams. Daudz finanšu transakcijas eh, mēģina apiet nodokļus, bet kas attiec uz nelieliem, uz maza apjoma pārvedumiem. Nu, tad, ja mēs šos nodokļus, eh, tā teiksim, atlaistu lielām transakcijām, tad tas sekmēt investīcijas ja runa par lielām akciju paketēm kādā kompānijā vai uh, pensiju fondos vai vēl kaut kur tur, ja, nu, tad, ja šis apjoms tiešām liels, tad šos naudas varētu atlaist. Jā, es tā uzskatu. Manuprāt, ir pamatots šāds arguments. Protams, ja runa par mazu apjomu transakcijām, tur jau nekas priesmīgs nav, tās summas jau nelielas. Jo, nu, lielākie ienākumi arī nāk no šām, šīm mazajām transakcijām. Un tāpēc nevajadzētu kavēt investīcijas, bet vajadzētu atrast tādu sabalansētību. Un gadā ziņā, lai vai kā, jāizvairās no, in, no kom, interešu konflikta, gan tirgos, gan kompānijās. To var darīt dažādi, bet tam jābūt mūsu mēķim, jo, manuprāt, tas viens no, no tām, kas uh, izraisīja krīzi. Tas bija interešu konflikts, egoisms, mantkārība, nevēlēšanās ieklausīties uh, eh, prasto ļaužu problēmās. nebelēšanās ieklausīties cilvēkos, kas ir ārpus mūsu mazajām izolētajām pasaulītēm. Un tas ir izraisīja krīzi, un nu, varbūt jāvarēja pieņemt kaut kādu tiesību aktu no komisijas direktīvu vai ko citu, un varbūt to varētu iestrādāt eh, dalībvalsts likumdošanā, bet tas kaut kādā veidā ir jārisina, mums jāizvairās no interešu konflikta. Nu ko, kolēģi, līdz ar to sēdē vai galā, paldies vēlreiz mūsu trīs dārgajiem viesiem! tiešām smalki katru dātu laiku pasēdāt pie dokumentiem un arī paši personīgi ierasties miesā mūsu vidū, novēlījums nu, laimīgu māju ceļu un um, visu labāko arī pāriem uz redzēšanos!